Cik saprotu, tomēr ir panākt vienošanās par semināru, šķiet par semināru vai uzklausīšanu par šo pašu jautājumu 15. aprīlī. Nu, un tad tā šai seminārā, protams, gan ēnu referentiem, gan visiem citiem būs iespēja šos jautājumus skatīt dziļāk šorīt. Līdz ar to es ierosinu ļoti strikti pieturēties pie laika grafika, jo pulkstens desmitos mūs gaida e, uzklausīšana, mums ir vēl viena prezidentācija, kas jāizskata. Un tā tad. Uh, Tāpēc lūkšu varbūt vispirms ar Toriju kundzi iepazīstināt mūs ar grozījumiem, un pēc tam uzklausīsim ēnu referentus, kas var izteikt tādus pavisam īsus komentārus. Nu, un tālāk eh, uzklausīsim arī komisijas. Jā, Šveickungs ir šeit ļoti labi. Bet nu arī jūs lūkšu izteikties tā pavisam īsi un lakoniski. Paldies, ka ieradāties, protams. Nu, un tad mans ierosinājums ir tāds mēs varētu lielāko diskusiju veikt uzklausīšanas laikā. Diemžēl grozījuma iesniegšanas termiņš mums ir jāsaglabā iepriekšējais. Tas šķiet bija 27. marts. Eh, jā, jā 22. marts, saka priekšsēdētājs. Tas tāpēc, ka vadošajā komitejā ir cits laika grafiks, līdz ar to debats par grozījumiem notiks uh, pirms šīs uzklausīšanas. Nu, man par to ļoti žēl, bet tur neko nevaram darīt. Nu, tik un tā, es domāju, ka mēs jau esam diezgan daudz sprieduši par šiem jautājumiem, esam jau veikuši ietekmes novērtējumu tam līdzīgi. Tāpēc, Sartorī kundze, lūdzu jums vārds, lai jūs varētu mums likt priekšā šo te ziņojumu. Lielas paldies priekšādātāji! Šobrīd mūsu priekšā ir atzinuma projekts. Un domāju, ka šobrīd var mūsu komitējai pastāstīt par darbu, ko esam veikuši līdz šim. Atzinums tika nosūtīts attiecīgajiem dienestiem 3. martā. Un manis sagatavotais dokuments, protams, pirmām kārtām pievēršas regulai ko iero regulas projektam, ko ierosinājusi komisija. Ar tās palīdzību paredzēts izveidot regulējošu struktūru biocīdo produktu laišanai tirgū un to lietošanai. Ir iesniegt apmēram simts grozījumi, un to mērķis ir vienkāršot tekstu un harmonizēt noteikumus un standartus dalību valstīs. Nu, protams, mēs vēlamies izvairīties arī no jebkāda veida pārklāšanās regulējumā par šiem produktiem, salīdzinot ar regulējumu par ķīmiskiem produktiem. Vēlamies nodrošināt tāpat laikā atbilstīgu informāciju patērētājiem par biocīdiem produktiem. Un šie mērķi tad attiecīgi ir 25, 28, 44, 47, 54 un citos grozījumos es atvainojos, punktos, un tur eh, šie punkti skatīti vienu, vienā, ar vien, vienu kopā ar NV komiteju. Nu, protams, ka grozījumi iet arī tālāk, un mēs kopā ar NV iesniegsim vēl virkni grozījumu, lai vienkāršotu struktūru, lai samazinātu termiņus un arī līdz ar to izmaksas, kas saistīts ar valdēšanu un novērt, novērtēšanas procedūrām šai dokumentu kopumā ast, no 18. līdz pat 62. grozījumam 20. Tātad vairākos grozījumos, kas noslēdz ar 62. grozījumu, cenšamies uh, samazināt šos termiņus un izmaksas. Otrais bloks, piecu grozījumu bloks, attiec uz precīzāku administratīvo grozījumu definīciju attiecībā uz autorizāciju. Un trešais grozījuma bloks saistīts ar procedūrām, kas nodrošina piekļuvi datiem, tā lai varētu izmantot attiecīgos priekšnoteikumus um, šādu datu izmantošanai vai neizmantošanai. Un te mēs runājam par 83. pantu un attiecīgo definīciju. Tālāk vēlmi novērst patvaļīgu diskrimināciju, kuriem nevar izmantot 5. pantā minētos īslēgšanas kritērijus, tātad tas 15. grozījumā. Tālāk salīdzinošā novērtēja definīciju produktiem, kad ir jau gūta zināma pieredze praksē, tālāk uh, labāks marķējums, uzlabota marķēšanas nosacījumi, un prasība iekļaut marķējumā norādījumus, kas paredzēti tieši patērētājiem. Tāpat laikā drošības informācijā tiek iekļauta informācija, kas nebūtu nav tūlītēji nepieciešama patērētājiem. Tātad jāpanāk labāks līdzsvarojums arī tīri paralēli paralē, tirzniecībai e, no vieniem, e, no, no, no vieniem, vienām izvēlotiem ražotiem produktiem Tālāk procedūra apusēji atzīšanai un nacionālā autorizācija dalību valstīs no 52. līdz 59. grozījumam. Tālāk uzlaboti noteikumi, kas eh, regulā, kas uzlabo jau pašreizējās regulācijas, tīpaši attiecībā uz rīču. Te runājam par vēlmi, lai regulējums nepārklātos salīdzinot ar šo rīču regulu. Nu, un, protams, arī atsevišķi noteikumi šo produktu mārketingam, kas tiek vienkāršoti īpaši attiecībā, MVU, attiecībā uz MVU, jo nu, 75% no uzņēmumiem, kas darbojas biocīja tirgo, ir tieši mazie un vidējie uzņēmumi. Nu, Tātad eh, rīč, protams, jau paredz zināmu zinām, un pa, paziņošanas pienākumu, bet šeit ar šo regulu vēl uzlabojam šo sistēmu. Turklāt gribu arī ieteikt atteikties no īgadējā uh, Um, maks, no, samaksas veikšana izvērtēšanas aģentūrām. Šie, šīs maksas būtu jāveic tajā brīdī, kad darbs tiek attiecīgi paveikts, nevis uz ikgadēju pamata. Un tad tādi ir šie grozījumi. Es nezinu, vai jūs vēlaties, lai es iedzienos uh, detalizētāk šajos jautājumos, bet nu, tāds ir tas mans pirmais priekšlikums. Paldies, saka priekšādātājs, vēl paldies jums! Tiešām tas bija tāds visaptverošs, pavei, labi paveikts darbs un domāju, ka ļoti labi demonstrē, cik svarīga šī vienošanās, ko panācām ar NV, šīs pastiprinātās sadarbības ietveros, tāpēc varam pieveikt, pievērsties tieši tiem jautājumiem, par kuriem esam vienojušies, lēšana tirgu un tieši šo savu apusēju atzīšanu. Un tāpēc šajā šos grozījumus, es domāju, pat taisno tālāk nodosim plenārsēdē. Nu, komiteja priekšsādātāji varbūt arī iesaistīsies zināmā darbā, bet šķiet, ka pagaidām jūsu sadarbība ar vadošās komitejas referentu ir veiksies ļoti labi un varbūt mums pat nevajadzēs iesaistīties. Un es tiešām ļoti priecājos, ka tik labi šis darbs ir noritējis. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vispirms Buzo, pēc tam Foksa kungs, pēc tam Švāba kungs. Tātad vispirms Buzoja kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji! Godātie kolēģi, pirmām kārtām vēlētos pateikties ar Toriju kundzei par labi sagatavotu atzinumu projektu. Tas tiešām ir ļoti vērtīgs. Lielākoties tāpēc, ka priekšlikums par biocīdiem produktiem ir ļoti tehnisks pēc sava rakstura. Tas nav arī viegli gatavojams dokuments. Uh, Viss šis sarunas, ko viņi ir īstenojusi ar Envi, tiešām prasīja lielu diplomātiju. Pirmām kārtām gribu teikt, ka piekrīt vispārējai atzinuma līnijai, domu gājienai ir virkni idejas, kas te paustas, kuras vērtēja ļoti atzinīgi. Un gribēju tikai uzsvērt, cik ļoti labi, labi ir šī doma par centralizētas autorizācijas procedūras izveidi, jo tas pilnīgi noteikti vienkāršos visu šo procesu. Un tomēr, tomēr gribēju ierosināt vēl papildus elementus. Uh, kas būs, protams, atspoguļot tajos grozījumos, kas miesniedz attiecībā šo atzinumu projektu. Nu, pirmām kārtām es uzskatu, ka mums vajadzīgs at, at, attiecīgais līdzsvars starp eh, cilvēku un vidas aizsardzību, vienlaicīgi ļaujot uzņēmumiem arī nodarboties ar novatorismu šai jomā. Virkne jauno vielu ir eh, ļoti ne, nedaudz pēc savas skaita, un tāpēc jānodrošina pētniecība, un varbūt mums vajadzētu nedaudz mīkstināt prasības komisijas priekšlikumā par nacionālo autorizāciju, lai pieļautu eksperimentus, lai ļautu viņiem darboties ar šiem jauniem produktiem. Un to mēs varētu darīt, nosakot ierobežot periodu, kuras ietvaros attiecīgi kompetentā iestāde varētu izsniegt eh, izvērtējumu par riskiem, kas saistīts ar konkrētā produkta lēšanu tirgu. Turklāt mums vajadzētu censties samazināt birokrātiju, un to mēs varētu darīt darīt, mm, labojot pašreizējo autorizācijas procedūru, vienkāršojot procedūras tajos gadījumos, kad izmaiņas nav tik būtiskas un nepalielina risku cilvēku un vidas veselībai. Otrām kārtām man ir vairāk komentāru attiecībā uz marķēšanas prasībām. Kā jau teicu diskusijās par par patērētājiem nododama informācija. Manuprāt, pārāk daudz informācijas ne, beigās nespēja dot vajadzīgo informāciju. Es domāju, ka tās prasības, ko komisija uzlikusi šajā priekšlikumā, ir mazliet par striktu, un tas rada papildus slogu nozarei un ne, nerada nekādu pievienoto vērtību patērētājiem. Es gribētu beig beigās jūs uzmanību vēst uz. Uh, prasību sniegt autorizācijas numuru visiem atsevišķiem produktiem, kur ir uh, ievietots kontrolā, kon, attiecīgā viela vai pārtekula. Es domāju, ka tas nav atbilstīgi. Te mēs runājam par patērētājiem, kas nebūtu nav eksperti, kas nav uh, speciālisti, un viņi nav, viņiem nav jāzina šis autorizācijas numurs, kāpēc viņiem tas būtu vajadzīgs. Turklāt marķējumam jābūt viegli lasāmam un saprotamam. Uh, Mums vajadzētu izanalizēt iespēju marķējumā iekļaut uh, substances nosaukumu, uh, bet vienlaicīgi izmantojot tādu vispārējo, vispārējos apzinojumus. Nu tā, lai patērētāji kaut ko saprast no šīs informācijas, citādi patērētāji sastarpsies ar garu sarakstu ar viņiem nezināmām vielām, viņi neko no tā visa nesapratīs un marķējums līdz ar to būs pilnīgi nederīgs un bezjēdzīgs. Man ir arī pāris citi priekšlikumi par tiem šeit, ne, nerunāšu sīkāk, jo Tālāk tādā padziļinātā veidā apspriedīsim grozījumus, ja esam uzsveruši grozījumus ar Sartoriku un gribēju vēlreiz viņai pateikties un ceru, ka mēs varēsim panākt arī lielisku vienošanos šeit mūsu komitejā un pēc tam kopā arī sadarbībā ar NV komiteju. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par, šo, par šiem lieliskiem komentāriem. Nu, ceru, ka jūs varēsiet arī piedalīties šai seminārā, par kuru runājām, bet nu, ļoti svarīgi, lai ar to arī kundzei būtu arī no šīs komitejas tāds labs atbalsts šai seminārā, jo tur, protams, būs daudz viedokļu, par kuriem jārunā. Foksa kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos apsveikt ar Toriju kundzi, jo viņa ir izvēlējusies ļoti labu pieeju. Viņa sadarbojas ne tikai ar ēnu referentiem no šīs komitejas, bet arī ar referentiem no ITRA un NV komitejā. Eh, mūsu grupa uzskata, ka mm, šie grozījumi aptver gandrīz visas mūsu bāžas, un eh, mēs gribējām iesniegt grozījumu, lai uzlabotu central, centralizētās atļauju piešķiršanas procedūru, tā lai varētu piešķirt vairāk atļauju. Eh, es gribētu atbalstīt arī grozījumus, kas paredz uzlabot pētniecības nosacījumus, tāpat arī, kas runā par kontaktmateriāliem, jo uh, tie jau ir iekļauti pārtikas eh, regulēšanas ietverā. Un tāpat arī vajadzētu uzlabot marķēšanas nosacījumus. Paldies, priekšsēdētāji! Švāba kungam vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties referentē, un es gribētu atgādināt, ka šajā komitejā mums jau ir bijušas daudzas debates par eh, ķīmisko vielu regulēm un eh, normatīvu aktu priekšlikumiem. Taču līdz šim Mums eh, nekad nav viens nav piedalījies no zaļajiem vai sociālistiem, un uh, bieži vien mums ir bijuši konflikti. Šodien, šoreiz šķiet, ka tā nav, un es domāju, ka mēs varam pateikties referentei eh, par to, ka trūkst šādu strīdu. Uh, es gribētu pateikties arī no tautas partijas puses. Lielas paldies par jūsu paveikto. Uh, Esmu, neesmu nu, sagatavojis arī nekādus grozījumus, negatavojis arī eh, tos iesniegt. Es domāju, ka tas nav nepieciešams, jo galvā mērķis ir eh, vienkāršot eh, šo biodzīdo produktu laišanu tirgu un ar Sartorija kundzes priekšlikumu to mēs arī panāksim. Galu galā iekšējā tirgu pašlaika galvenokārt darbojās dalība valstu nosacījumi. Un mani priecē arī tas, ka ja mēs varētu sam, ka mēs varētu samazināt uh, birokrātiskās izmaksas un arī birokrātiju. Tas galu galā ir uh, mūsu kompetencē, un mums to arī vajadzētu darīt. Tāpat mums ir jādomā arī par patērēto aizsardzību, jo gal galā biocīdu projekti ir bīstami. Es ceru, ka mēs to arī būsim panākuši, un uh, mēs varēsim palīdzēt arī galvenajai uh, komitejai viņas tās darbā. Šķiet, ka visi ir izteikušies, kas to vēlējās, ka priekšādātājs. Šķiet, ka Gebhards kundze nav ieradusies. Došu vārdu tagad uh, komisijai, komisijas pārstāvjiem. Varbūt jūs varētu īsi komentēt, uh, jūs varētu sniegt savus pirmos iespējas par Sartori kundzes grozījumiem un uh, kā tie varētu izskatīties. Lielas paldies! Es vēlētos arī sākumā pateikties ar Tauriju kundzei par viņas konstruktīvo ziņojumu. Šeit ir vairāki elementi, ko mēs varam apsveikt. Es neiedziļināšos detaļās, taču es vēlētos teikt, ka daži elementi, kas runā par pētniecību un attīstību, par salīdzinošu izvērtējumu, kā arī par produktu izvērtēšanas metodēm, proti atsaukties vairāk uz esošajiem datiem. Visi šie grozījumi ļoti interesanti, un mēs noteikti gribam tos atbalstīt. Par marķēšanu Mēs eh, labprāt atrastu pareizo līdzsvaru, un tieši tāpēc mēs izskatīsim visas pieejas, eh, kas varētu palīdzēt uh, atrast šo līdzsvaru. Par ilgspējīgo biocīdo produktu izmantošanu. Šis temats ir ļoti svarīgs, te vajadzētu ieguldīt daudz darba. Mēs nedaudz apšaubām metodas, kas ir pieminētas 28. grozījumā. Varbūt mums vajadzētu rast kādu citu veidu, kā virzīt uz priekšu biocīdo produktu ilgspējīgu izmantošanu. Uh, grozījumi, kas mums šķiet eh, netik ļoti pieņemami. Mēs zinām, ka ir vajadzīgs pa precīzi laika grafiks, mums ir jāieplāno mūsu darbs, tāpat arī jāatcerās, ka darba slodze tikai pieaugs. Mums vajadzētu paskatīties uz darba slodzi un laika grafikiem, mums vajadzētu paskatīties uz katru konkrēto procedūru un vajadzētu nodrošināt, lai eh, dzīve nebūtu tik sarežģīta tiem, kas šajā darbā ir iesaistīti. Tāpat arī atsauces skaitļi identificēšanas kodeksi, konkrēti reģistrācijas uh, skaitļi. Mums šķiet, ka varbūt tas ir pārāk detalizēta šajā pirmajā reģistrēšanas līmenī. Mūsuprāt, tas varbūt radīs vairāk birokrātijas, nevis to samazinās. Tāpat arī 24. grozījums, mūsuprāt, samazina vidas aizsardzības prasības uh, aizstājai produktiem. Par uh, produktiem, kas saskaras ar pārtiku, uh, kāpēc mēs grozījām pašreizējo situāciju mūsu priekšlikumā. Saskaņā ar mūsu analīzi ir ļoti grūti izvērtīt biocīdos produktus pārtikas kontaktmateriālu kontekstā. Tieši tāpēc mēs tīši šādā veidā rīkojāmies, jo mēs zinām, kā, kādas problēmas var rasties ar šādiem apstrādes materiāliem. Lielas paldies! Paldies par jūsu konstruktīvu atbildi. Līdz ar to tagad došu vēlreiz vārdus ar Torī kundzei, un uh, es vēlētos vēlreiz uh, atkārtot laika grafiku. Šķiet, ka tas ir tāds, kāds jau iepriekš bija paredzēts. Tātad uh, ziņojums mums ir šodien, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. marts, tas ir pavisam drīz, bet es domāju, ka ēnu referenti tam jau ir gatavi. Pēc tam turpināsim izskatīt grozījumus 7. aprīlī, bet šķiet, ka mums ir jānobalso pirms semināra. Tad šķiet, ka balsot mums vajadzēs pirms 8. aprīļa vai 8. aprīlī. Tādējādi, lai mēs eh, pielāgotos galvenās komitejas laika grafikam. Tas nozīmē, ka pārāk garas debatas mums neiznāks, bet šķiet, ka jūsu ēnu referenti ir pietiekami labi sagatavoti. Uh, Mums noteikti būs pietiekami daudz laika, lai izskatītu grozījumus un lai arī rastu kompromisus, ko, kurus jūs varētu izteikt 7. aprīlī. Došu jums vārdu, lai jūs varētu sniegt savu atbildi. Un varbūt jūs varētu komentēt arī komisijas teikto. Grazie, prezidente, soltanto. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ah, liels paldies arī no manas puses. Liels paldies par jūsu ieguldījumu, jo jūs palīdzējāt panākt vienošanos ar vīdes komiteju. Šī vienošanās ar kolēģiem vidas komitejā bija ļoti būtiska, lai mēs varētu virzīt uz priekšu mūsu kopējo darbu. Tas raksturo mūsu kopējo ieguldījumu šajā regulā. Es vēlētos pateikties arī pārējiem darbiniekiem pārējiem, kas darbojās pie šī ziņojuma pārējiem referentiem. Tad, tad es tagad gaidu grozījumus tā, lai es varētu izveidot pēc iespējas vairāk kompromisa grozījumu. Attiecībā uz komisiju es centīšos ar viņiem sazināties, lai saprastu viņu īstos iemeslus, kāpēc viņi tā izteicās. Lielas paldies ar Torī kundzei, lielas paldies arī komisijas pārstāvim un cerams, ka mēs varēsim pietiekami veiksmīgi atrisināt šos jautājumus. Bet, protams, ka turpināsies arī jūsu sarunas ar vīdes komiteju. Jebkurā gadījumā es zinu, ka ēnu referenti ir gatavi ar jums sadarboties. Tagad es gatavojos slēgt šo darba kārtības punktu, un mums būs pavisam īsa pauze līdz 9.30, jo tad man vajadzēs oficiāli sveikt mūsu viesus, kas jau ir ieradušies. Mēs esam nodrošinājuši vietas uzklausīšanas dalībniekiem, un arī tāpat Toberan kungs mums prezentēs ļoti interesantu pētījumu kas ļaus mums sagatavoties uzklausīšanai. Tad, tad tagad īsa pauze līdz 9.30 un tad sāksim mūsu galveno darba kārtības punktu šī rīta sanāksmē. Vēlreiz paldies! Uh, well, good morning, everybody. Vēlreiz labrīt visiem. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu. Sākt darbu pie mūsu šī rīta programmas. Mēs eh, tātad strādājam pie iekšējā tirgus un eh, Eiropas ekonomiskās telpas un eh, Šveices jautājumiem. Pirmkārtām mēs uzklausīsim prezentāciju Kristīna Tēblere mums pastāstīs par uh, pamata informāciju šim pētījumam. Es domāju, ka varbūt jūs varētu mums pastāstīt arī par sevi. Krista Toblere šeit. Mēs neesam nomainījuši jūs. Varbūt jūs varētu nomainīt vienkārši Tobleres kundzes uh, vārdzīmīti. Tobleris konzultāte ir šeit pie mums prezidijā, un viņa prezentēs uh, savu ziņojumu. Viņa piedalīsies arī mūsu ekspertu panelī, kas ir telpas priekšpusē, un uh, šī uzklausīšana sāksies desmitos. Tāpat arī es gribētu sveikt eh, mūsu referentu, Rafaelu Traskovski, kurš ir uzrakstījis ziņojumu par šo tematu. Viņš darbojas pie pašinstīvas ziņojuma, Es domāju, ka jūs visi atceraties, ka mums kā komitējai likās, ka šī ir ļoti svarīga iespēja šī piecu gadu perioda sākumā mums kā komitējai izvērtēt mūsu darba attiecības iekšējā tirgu ar mūsu svarīgākajiem partneriem un kaimiņiem. Mēs vēlējāmies jūs iesaistīt šajā procesā, mēs galu galā vēlamies, lai jūs izprastu politiku. Mūsu komitejas Viens no galvenajiem uzdevumiem ir ne tikai domāt par jauniem normatīviem aktiem, bet arī uh, pārskatīt pašreizējos iekšējā tirgus likumdošanas aktus, saprast, kā, kā tie darbojas, kur varbūt tiem ir trūkumi un tā tālāk. Pašlaik darbs notiek divos virzienos. Viens ir par valsts iepirkumiem, un otrs ir par savstarpējo kvalifikāciju atzīšanu. Mēs šeit veicam izmeklēšanas un sagatavošanās darbus iespējamām reformām. Mēs darbojamies arī transponēšanas darbā pie jauniem likumdošanas aktiem, piemēram, pakalpojumu direktīva, mēs darbojamies arī pie starptautiskajiem standārtiem. Uh, drīz tiks sagatavots likumdošanas priekšlikums, tas varētu notikt šī gada beigās. Tad tas nozīmē, ka mūsu darba kārtība ir visnotaļ plaša. Daļa no šī darba nozīmē to, ka mums vajag sazināties arī ar mūsu partneriem. Te ir runa nu, ne tikai par Eiropas ekonomisko tālpu un Šveici, mums ir bijušas arī starpparlamentāras tikšanās ar dažādu dalību valstu parlamentiem. Tas bija tik, tie bija tikai īsi ievadvārdi no manas puses, un eh, pirmām kārtām mēs vēlētos paskatīties uz šo ļoti interesanto pētījumu, ko Toblers kundze ir sagatavojusi. Viņa ir Eiropas tiesību profesora Leidenā un Bāzelē. Viņa ir ļoti daudz darbojusies Eiropas tiesību jomā. Viņa ir strādājusi gan pie uh, Eiropas tiesībā, gan, ar, gan arī pie Šveicas tiesībām. Ja jūs vēlaties, tad jūs varat uh, arī dabūt šī pētījuma eksemplāru. Lielas paldies un dod jums iet vārdu. Uh, lielas paldies par šiem uh, laipnajiem ievadvārdiem. Dāmas, dāmas un kungi, es jums tagad īsti pastāstīšu par galvenajiem informatīvā ziņojuma punktiem, kas jums visiem ir pieejams. Šajā informatīvajā ziņojumā ir stāstīts par iekšējo tirgu uh, ārpus Eiropas Savienības. Kā jau jūs zināt, iekšējo tirgu raksturo brīva kustība, personu, preču, pakalpojumu kustība, un, protams, ka e, to papildina arī svarīgi konkurences tiesību noteikumi. Konkurences tiesības šajā pētījumā nav tik detalizēti apskatītas. Mēs galvenokārt runājam par šīm četrām brīvībām To es gribēju jau sākumā pateikt. Šajā pētījumā ir runa par iekšējā tirgus paplašināšanu ārpus Eiropas Savienības robežām, un tā iemesls ir tas, ka Eiropas Savienības noteikumi par iekšējo tirgu principā attiecas galvenokārt uz Eiropas Savienību. Dažos gadījumos šie noteikumi vai līdzīgi noteikumi uh, tiek attiecināti arī uz trešajām valstīm. Tas tiek darīts ar vienošanos palīdzību. Šajā pētījumā mēs izskatām divus šādus gadījumus. No vienas puses tas ir Eiropas ekonomiskās tāpas un neftu valstis, un otrais gadījums ir Šveice. Šī informatīvā, paziņ, informatīvā dokumenta mērķis ir paskatīties uz iekšējā tirgus paplašināšanu, ņemot vērā abas šīs valstu grupas. Mēs vēlējāmies paskatīties uz diviem ļoti atšķirīgiem integrācijas modeļiem. Mēs, vēl, modeļiem. mēs vēlējāmies identificēt izaicinājumus, un mēs vēlējāmies arī paskatīties, kā uzlabot eh, šī paplašinātā iekšējā tirgus rezultātus. Šie divi modeļi, par kuriem mēs runājam, ir balstīti uz ļoti atšķirīgiem juridiskajiem ietveriem. Viens ir Eiropas ekonomiskā tāpa, tas ir multilaterāls eh, juridiskais ietvers, tas nozīmē, ka ir vairākas trešās valstis, uh, Taču Šveices modelis, šis bilater, bilaterālais modelis ietver tikai vienu valsti. Pārsteidzoši ir arī tas, ka eh, šis vienošanos skaits arī ir atšķirīgs. Eiropas ekonomiskās telpas gadījumā tas ir tikai viens nolīgums, kas definē visas attiecības, taču Šveices gadījumā mums ir ļoti daudz nolīgumu. Tie ir vairāk nekā 120 nolīgumi, kas paši par sevi rada grūtības. Šajos 120 nolīgumos ir 20 eh, nolīgumi, kas veido sistēmas kodolu, taču tomēr šī situācija ir ļoti atšķirīga. Ja mēs paskatāmies uz šo nolīgumu saturu, šo divu sistēmu nolīgumu saturu, tad mēs redzam, ka iekšējā tirgus tiesību paplašināšanās ir ļoti atšķirīga pēc apjoma. Mēs varam pateikt, ka sistēma ir visaptveroša ET gadījumā īstenībā te ir pārņemtas visas Eiropas tiesības, visas četras brīvības, varbūt ar zināmiem ierobežojumiem, bet tomēr visas brīvības ir pārstāvētas. Ja mēs paskatāmies uz divpusējo sistēmu, Šveices sistēmu, tad šeit var redzēt, ka tā ir tāda selektīva sistēma. Šis punkts ir ļoti svarīgs, to ir uz, uzsvērusi arī Eiropas kopienu tiesa judikatūrā. Tad, tad šeit nav runa par uh, iekšējā tirgus modeļa pārņemšanu. Ja mēs paskatāmies uz četrām brīvībām, tad preces ir aptvērtas tomēr nepilnībā, un ja mēs paskatāmies uz personām, tad šeit ir ļoti ievērojams ierobežojums, jo brīva personu kustība attiecas uz fiziskām personām zināmā līmenī. Pakalpojuma brīvība ir ļoti ierobežota. Tas ir tāpēc, ka mums vēl ar vienu nav visaptveroša nolīguma par šiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka šeit ir ļoti liels uh, trūkums. Kapitāls vispār nav ietverts. Tātad, ja mēs paskatāmies uz uh, šīm četrām brīvībām, tad ir jāatcerās, ka bilaterālā sistēma ir selektīva sistēma. Šeit ir ietverti daži punkti, tie ir uh, tādi kā sektorāli nolīgumi, un līdz ar to šī sistēma nav visaptveroša. Tas ir tāds apzināts lēmums, kuras eh, brīvības izvēlēties, kuras nē. Tāpat ierobežojumi attiecas ne tikai uz apjomu. Ja mēs paskatāmies uz iekšējā tirgus paplašināšanos, tad mēs redzam, ka ierobežojumi ir attiecībā uz laiku. Ja mēs paskatāmies uz ET sistēmu, tad to var saukt par ļoti dinamisku sistēmu. Jā, protams, tā ir balstīta uz tiesībām, uz Eiropas kopienu tiesībām, uh, tajā brīdī, kad šis nolīgums tika parakstīts, taču šis nolīgums ir ticis atjaunots vismaz sekundāro tiesību jomā. Nolīgums pats par sevi ir eh, stā, stāv atsevišķi. Ja mēs paskatāmies uz bilaterālo nolīgumu ar Šveici, tad principā šīs, šīs attiecības ir statista, statiskas. Uh, Šīs eh, tiesības ir balstītas uz kopienu tiesībām tad, kad šie konkrēti nolīgumi tika parakstīti. Protams, ka eh, pastāv arī pilnvaras pieņemt eh, pielikumus konkrētiem nolīgumiem, aktualizēt nolīgumus, tomēr šī brīvība ir nedaudz ierobežota, tā īstenībā ļoti ierobežota. Uh, Tāpat arī jāatcerās arī par jaunajām dalību valstīm, kas pievienojās Savienībai 2004. un 2007. gadā. Brīvā persona kustība automātiski neatiecās uz šīm dalību valstīm. Atkal vajadzēja pieņemt konkrētus mērus, lai e, šīs brīvības piemērotu. Ja mēs e, paskatāmies uz turpmākajiem posmiem, ja mēs paskatāmies uz šo valstu ietekmi uz konkrēto sistēmu tiesībām un konkrēto valstu perspektīvām, tad mēs redzam, ka ir ļoti būtiski paskatīties, kā tiek pieņemtas sekundārās tiesības, kurš šeit var izdarīt kādu spiedienu, kurš var piedalīties lēmumu veidošanā, pat ja ne lēmumu pieņemšanā attiecībā uz normajiem, jaunajiem normatīvajiem aktiem, kas palīdzēs paplašināt iekšējo tirgu. Uh, ET gadījumā un EFTA gadījumā mēs redzam, ka šīs valstis var kaut kādā veidā piedalīties lēmumu veidošanā. Tās var piedalīties dažādās komitejās, tās var būt klāt, tās var piedalīties diskusijās un paust savu viedokli. Taču, ja mēs paskatāmies uz bilaterālo sistēmu ar Šveici, tad šī sistēma ir ļoti ierobežota. Tikai ļoti nedaudzos gadījumos pastāv iespēja piedalīties lēmumu veidošanas procesos. Ja mēs skatāmies uz būtību, uz iekšējā tirgus būtību, ko tas īsti nozīmē, kas tad ir šī uh, brīvība, kas tad ir šī brīvā kustība, tad mēs redzam, ka ET sistēma ir balstīta uz uh, homogēno principu. Tātad ideja ir tāda, ka uh, likums ir tāds pats, tiesības ir tādas pašas kā Eiropas Savienības tiesības, un tā, to piemēro EFTA tiesa, kas ļoti principiāli ievēro šo Eh, homogēno principu. Ja mēs paskatāmies uz bilaterālo pieeju un nolīgumiem ar Šveici, tad ir ļoti grūti atrast te attiecīgo terminu. Mēs redzam, ka dažu nolīgumu gadījumā pastāv pat ļoti atšķirīga interpretācija. Sīkāku informāciju jūs varat atrast manā ziņojumā. Mēs varētu teikt, ka pastāv tendence virzīties uz priekšu šīm atšķirīgajām sistēmām. Kā jau tiesa ir teikusi, šeit nav runa tikai par iekšējā tirgus tiesībām, tā ir tāda sektorāla pieeja un līdz ar to interpretācija var atšķirties. Kas varētu notikt? Ir dažādi noteikumi par brīvībām, par brīvu kustību un Eiropas Savienības tiesībās un bilaterālajās tiesībās e, šīm kustībām ir dažāda nozīme. Ja mēs paskatāmies uz nosacījumiem, tad burtiski tie ir vienādi. Uh, E, īstenībā nepastāv nekāda tiesiskā noteiktība. Daži punkti e, tiek e, diskutēti, par tiem vēl nav nekādu atbilžu, un iekšējā tirgus svarīgākie punkti, piemēram, ko nozīmē diskriminācija, ko nozīmē, vai tā ir atkarīga tikai no nacionalitātes, vai arī tas, ka nav nekādu ierobežojumu, vai tas attiecas tikai uz tiesu judikatūru vai nē, mēs īsti nezinām. Tāpat arī mēs nezinām, kas ir pakāpojumu saņēmēji, vai viņiem ir piekļuvis tiesības tirgumu, vai arī viņi var vienkārši būt klāt atsevi, a, a, konkrētā dalība valstī, lai saņemtu pakāpojumus. Mēs īsti nezinām. Vēl ar vienu trūkstu precedenta tiesību tieši tāpēc mums vēl nav atbilžas daudziem jautājumiem. Ja mēs eh, paskatāmies uz šo atšķirīgo sistēmu vadību, tad eh, ziņojumā jūs lasīsiet, ka ET nolīgumos vadība ir eh, zināmā veidā relatīvi ierobežojoša, tomēr īsnībā tā nav pārāk apgrūtinoša, tā darbojas itin labi. Mēs varētu teikt, jā, ka dažos gadījumos ir problēmas, piemēram, ir radušies laika Eh, radušās laika problēmas, eh, kāds tiesība akts nav pieņemts pietiekami laicīgi, bet eh, bil bilaterālajā sistēmā ziņāmā mēs nonākām pie secinājuma, ka šīs, šī vadība ir visnotaļ apgrūtinoša. Galvenokārt tas ir tāpēc, ka mums ir ļoti daudz kopīgu nolīgumu, mums nav tik daudz tikšanos starp iesaistītajām pusēm, nevienmēr notiek savstarpēja sadarbība Līdz ar to varētu teikt, ka vajadzētu uzlabot komunikāciju. Likuma pielikuma pieņemšana paņem daudz laika, un tas nozīmē, ka mūsu vadības sistēma, šo nolīgumu vadības sistēma ir apgrūtinoša. Kontrole un ieviešana. Šajā līmenī mēs redzam, ka situācija ir ļoti atšķirīga. Ja mēs paskatāmies uz ET tiesībām, tad varētu vienkāršotu teikt, ka tiek piemēroti galvenie Eiropas tiesība elementi. Mums ir dubultā jeb divu pīlāru sistēma, mums ir komisija no Eiropas Savienības puses, tad no EFTA puses ir sava iestāde, mums ir tiesa, mums ir Eiropas kopiena tiesa, mums ir EFTA tiesa. Viss darbojas ļoti labi un sistēma īstenībā ļoti efektīva. Ja runa par bilaterālajām tiesībām, tad mēs nevarētu teikt, ka tās nav efektīvas. Tās vienkārši darbojas savādāk. Mums nav kopējas ieviešanas sistēmas, un ieviešana notiek uh, katrā pusē atsevišķi. Tas ir katras puses ziņā. No Eiropas Savienības puses mēs redzam, ka šī ieviešana ir ļoti spēcīga. Šeit ir m, mm, parastie elementi, tātad. Uh, Un bilaterālās tiesības ir vienkārši daļa no Eiropas tiesībām, no Eiropas tiesību puses. No Šveices puses šī viešana ir nedaudz ierobežota, jo Šveica nav dalība valsts, un līdz ar to Šveices tiesas nevar izmantot, piemēram, prejudiciālā nolēmuma sistēmu. Tās nevar vērsties pie Eiropas kopienu tiesas un lūgt, lai tās sniegtu savu interpretāciju par konkrētu nolīguma pāntu. Tātad šeit ir ļoti atšķirīga situācija. Līdz ar to rodas draudi, ka eh, netiks sniegtas dažādas atbildes, ka mums būs dažāda interpretācija par kādu jautājumu un tā tālāk. Tagad eh, man kopējie secinājumi. Esmu izgājis cauri dažādajiem punktiem un noslēgumā varētu teikt, ka no ET puses varētu teikt, ka eh, šī kopējā Eiropas ekonomiskā telpa ir patiešām daļa no uh, Eiropas sistēmas. Viņi patiešām darbojas iekšējā tirgū, tā ir ļoti labi funkcionējuša sistēma, tiek aptvērtas visas brīvības, un tāpat ar papildus ir dažādas politikas, kas papildina sākotnējās brīvības. Tātad visaptveroša sistēma. Ja runa par Šveici un bilaterālajām tiesībām, tad, kā jau es teicu, apzināti tā ir veidota kā selektīva sistēma. Ziņojumā ir teikts, ka Šveice tiek arvien vairāk integrēta. Jā, Patiešām tā ir. Eh, notiek dažādi procesi, dažādas jomas tiek eh, aptvērtas, tomēr jau sākumā tika nolēmts, ka tā būs ierobežota sistēma. Te ir daudz nolīgumu, vadība ir diezgan apgrūtinoša, un ziņojumā ir teikts arī tas, ka Šveice varbūt eh, nevisai vēlas uzņemties visas šīs papildu politikas, kas veido daļu no ET sistēmas. Kas tad ir teikts rekomendācijās? rekomendācijās ziņojuma attiecībā uz EET sistēmu uh, īstenībā nekas daudz nav minēts. Esmu pieminējusi dažas, piemēram, komisija varētu paziņot par likumdošanas priekšlikumiem. Es domāju, ka uh, jūs varētu tikt informēti arī bez šīs sistēmas, jo viss ir atrodams oficiālajos dokumentos. Tāpat arī EET un EFTA valstis varētu labāk iesaistīties lēmumu veidošanas procesos. Manuprāt, šis ieteikums ir ļoti svarīgs un labs. Vēl kāds interesants punkts, es iepriekš to pieminēju, EET nolīguma aktualizēšana kā tāda ir pieminēta, bet, protams, šis darbs ir ļoti uh, liels. Tas nav tik vienkārši kā aktualizēt sekundārās tiesības. Attiecībā uz bilaterālajām tiesībām tad šo rekomendāciju ziņojumā ir daudz vairāk. Tas ir tikai loģiski, jo šī sistēma ir komplicētāka, tā ir selektīva sistēma. Pirmais punkts, kas pieminēts ziņojumā, ir radīt politisko gribu radīt izpratni par labākas sadarbības nepieciešamību, par attiecību intensificēšanu. Protams, mēs zinām, ka Šveice ir uh, lepna par savu uh, pa pusē tiešo demokrātiju. Ir, protams, jāņem vērā arī tas, ka uh, E, situācija nevienmēr ir tik vienkārša. Te nav runa tikai par valdību, kas vēlas virzīties uz priekšu, ir jāpārliecina arī cilvēki. Tātad radīt politisko grību, manuprāt, ir viss sarežģītākais uzdevums, kas mums būtu jāveic. Pārējās rekomendācijas, kā jūs redzat, ir organizēt vairāk sanāksmi, iesaistīt Šveici lēmumu veidošanā, un, protams, varētu arī ideāli veidot kopēju ieviešanas sistēmu, taču tas arī ļoti svarīgs uzdevums, ko varbūt netika vienkārši varēs izpildīt. Tas būtu arī viss, tā būtu manā prezentācija par galvenajiem punktiem, varbūt eh, netik daudz runāju par saturu, bet gan par saviem secinājumiem. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Well, indeed, I think I... Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Es domāju, bija ļoti vērtīgi uzklausīt eh, jūsu kopsavilkam ziņojumam. Es domāju, tas visnotaļ labi iekļaujas mūsu sanāksmes darba gaitā. Un ir arī skaidrs, ka te ir konkrēts problēmas, kuras mums būs iespēja apspriest eh, kopā ar mūsu diskusiju paneli. Un šāda iespēja mums nevienmēr ir. Mums eh, ir paredzēts sāk, atsākt darbu desmitos, varbūt mēs tagad varētu uh, Uh, uzdot uh, dažus jautājumus, un jūs varētu sniegt atbildes, ja kādam ir interesi par to. Ah, labi, uh, referents pēc tam varēs sniegt ieskatu. Varbūt kāds gribētu rēģēt uz profesora Stobleris prezentāciju. Man šķiet, ka mēs gribētu jūs iesaistīt pašā oficiālajā uzklausīšanā. Es domāju, Man pašam ir interesanti um, noskaidrot vienu lietu. Nu, es uh, tiešām gribētu sākt uh, mūsu atsākt darbu desmitos, jo mums te gan ir Zvi um, Šveices televīzija, gan arī citas televīzija pārstāvi. Es domāju, jūsu frāze lēmumu veidošana ir visnotaļ interesanta, jo īpaši no nākotnes uh, perspektīvas, jo šajā uzklausīšanā mēs jau padavē ar to nodarbosimies, jo tas ir arī mūsu uzdevums. Es domāju, cilvēkiem tādiem kā man būtu vērtīgi uzzināt, jo īpaši tāpēc, ka mums īpaši nav uh, priekšstata par uh, īpatnējo situāciju Šveice piemēram, tas, ko jūs sacījāt, apgrūtinošs un īpaši apgrūtinošs sloks. Mēs īsti nezinām, kāda šeit ir atšķirība. Vai jūs uzskatāt, ka pastāv iespēja, ka varētu izveidot kādu formulu, kas būtu pieņemama Šveicē, ņemot vērā to, ka Šveica grib saglabāt gan savas tradīcijas, gan demokrātiju? Uh, kā mēs varētu šajā ziņā skatīt uh, detaļas. Es saprotu, ka ir runa par principiem, bet no otras puses iekšējais tirgus ir saistīts ar lielām izmaiņām, kas ar vienu norisinās, un kā šajā situācijā varētu rīkoties. Ir bijušas daudzas sarunas par iespējamo nākotnes eh, nolīgumu ietvaru, un es redzu, mm, spriežot pēc preses, eh, ka tas tiek apspriests Eh, bet uh, eh, oficiālos dokumentos un presē ir lasāms, ka Šveice ir ieinteresēta šādos uh, nolīgumos ir tikai problēma ar pašvadību. Šis uh, ietvara nolīgums ir gaidāms, uh, ka mainīs pašu sistēmu, ne tikai apvienojot komitejas vienā apvienotā komitejā, vienā organizācijā, bet arī padarīt eh, šo sistēmu dinamiskāku, eh, piemēram, paredzot automātisku lēmumu pieņemšanu. Un Šveices valdība ir norādījusi, ka tas būtu ļoti grūti, jo tas neatbilst Šveices valsts principiem un pašreizējai sistēmai. Un man šķiet, un es esmu ārpus šīs eh, iekšējās uh, iekšējā tirgus eh, diskusijām, es tā sakot no sava ziloņkalna torņa, varu sacīt, ka mēs varam tikai domāt par to, ko varētu panākt ar nolīgumu ietveru, bet es domāju, ka būtu vēlams atrast eh, kopsaucēju šajā kontekstā. Jā, lūdzu, nākošajam runātājam divas minūtes. Liels paldies! Ņemot vērā to, ka pēc divām minūtēm sāksies pārraide, es gribētu komentēt nedaudz par jūsu sacīto. Vispirms es gribētu pateikties par šo ļoti saprotamo, labā, skaidrā valodā rakstīto dokumentu, kas izskata, kādas ir grūtības attiecībās ar Eiropas ekonomisko zonu un Šveici. Es domāju, tas ir ļoti labi, jo vispār nav īpaši labi pazīstama situācija šai jomā. Jūs minējāt, ka pastāv draudi, kurus mēs zinām riski, kurus mēs sīkāk izskatīsim, piemēram, iespēja dažādi traktēt noteikums un, piemēram, arī tas, ka varētu būt īpašas attieksmes riskas. Varbūt jūs varētu sniegt zinām kopsavilkumu, kā varētu risināt šo situāciju. Jūs minējāt uh, atšķirīgas traktērējums, to tad es varētu minēt kā piemēru, diemžēl mums nav daudz laika, te sīk par to spriest, bet visvairāk, piemēram, uh, viss uzskatāmākais piemērs ir Caside Dijon principle, uh, principa, uh, Un eh, te ir runa par 1972. gada nolīgumu, kur arī ir līdzīgi noteikumi Eiropas Savienības eh, noteikumiem un eh, Eiropas kopienu tiesa. Tiesas interpretācija lietā, kas ir dižu, neatbilst tam, kā tas tiek interpretēts Šveicē, un līdz ar to rodas arī uh, problēmas ar uh, citiem līdzīgiem gadījumiem. Es jau tādas minēju, bet, diemžēl, <laughs> laika ir ļoti maz, un es tā tad vienkārši ievērošu laika grafiku, man nav iespējas izteikties vairāk. Būs eh, iespēja paneļa diskusija ietvaros apspriest šo jautājumu vēlāk. Un tad es jums arī stādīšu priekšā citus runātājus. Līdz ar to es gribētu slēgt šo ievadu prezentāciju. Liels paldies! Eh, Tobleras kundzei Un te es eh, jūs aicinu ieņemt jūs vietu mūsu ekspertu rindā, un es gribu arī mm, sveikt eh, kolera kungu. Un šī sanāks daļa tiek slēgta, un līdz ar to mēs eh, pārējām pie uzklausīšanas. Acīm redzot, jums visiem ir dokumenti, ko mēs jums esam izsnieguši. Te ir arī runātāju dzīves apraksti un arī viņu runu kopsavilkumi. Jūs varat izmantot šos materiālus. Tad es gribētu oficiāli sveikt jūs visus eh, parlamentāriešus, ekspertus, viesus un arī mūsu auditoriju, kas mūs klausās tiešsaiste. Un eh, mēs atrodamies eh, iekšējā tirgus un patērē aizsardzības komitejā. Uh, Mēs runāsim par iekšējo tirgu Eiropas, Eiropas ekonomiskajā zonā un Šveicē. Un šī komiteja ir atbildīga par tiesību aktu izpēti. Tas attiec uz tiesību aktiem, kas nodarbojas ar patārētāju aizsardzību. Mēs eh, izvērtējam esošos noteikumus un arī iesaistāmies eh, diskusijās ar ļoti svarīgiem partneriem Eiropas ekonomiskajā zonā. Un es domāju, interesanti ir tas, ka, ja jūs paraugāties uz statistiku, piemēram, iekšējā tirgu, tad mēs eh, secinām, ka Norvēģijai ir vislielākais eh, iekšējā tirgus e, tiesību aktu transponēšanas līmenis. Un te, protams, varētu e, uzdot jautājumu politiķiem dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, cik lielā mērā viņu dalībvalsts ievēro Eiropas Savienības e, tiesību aktus, tad interesanti zināt, ka Norvēģija šai ziņā ir ļoti tā, aizgājuši ļoti tālu. Mēs esam ļoti uh, ciet, e, priecīgi par to, ka Rafals e, Traskovskis ir uzņēmies referenta lomu, un es esmu viņam pateicīgs vispirms par viņu veikto darbu, un otrkārt arī par e, šīs uzklausīšanas, organizēšanas vadīšanu. Un līdz ar to es gribētu atsākt šo uzklausīšanu, un Starskovska kungs varētu paziņot, ko viņš sagaida no šīs uzklausīšanas. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, sākšu ar dažiem vārdiem, pa, paužot pateicību tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši uz šo uzklausīšanu, Tobleres kundzei, mūsu ekspertiem. Šie cilvēki ir palīdzējuši sagatavot darba dokumentu un arī mūsu ziņojumus, pie kuriem mēs pievērsīsimies. Daži vārdi par kontekstu. Vispirms es gribētu nedaudz paskaidrot, kāda ir situācija. Mēs esam izlēmuši vispirms izstrādāt darba dokumentu, eh, kas tas kara aktuāls tēmas. Protams, tas ir vienkārši darba dokuments, kas norāda uz dažām svarīgām problēmām, lai stimulētu diskusiju. Bet mūsu galējais darbs ir ziņojums, pie kura mēs strādājam pat labam Mm, skaidrs, ka mēs ar to nodarbosimies pēc uzklausīšanas, jo mēs ceram, ka pateicoties ekspertu ieguldījumam, mēs iegūsim vairāk informācijas, jo pat labāk mēs nevaram būt pārliecināti, ka mūsu rīcībā ir visa informācija. Ideju par ziņojuma sagatavošanu pamatoju vispirms doma par mūsu partneri iesaistīšanu. Mēs nevienam te negribam neko sprediķot, bet mēs gribējām redzēt, kāda ir iekšējā tirgus perspektīva dažādu tā partneru skatījumā. Un tad tādā veidā mēs varētu arī secināt, kāds ir problēmas un izstrādāt ieteikumus. Un mēs ar to domājam iesaistīties nozīmīgā veidē jo mēs eksperti no Eiropas parlamenta delegācijā sadarbībā ar Eiropas ekonomiskās zonas valstīm esam secinājuši, ka tie cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar šo jomu, tomēr var paraudzīties, kāda ir situācija attiecībām ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un mēs esam secinājuši, ka ir pastāv zināmas problēmas, mums ir bijušas konsultācijas ar Norvēģijas un Šveices vēstniekiem un to Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, ar komisiju un sekretariātu. Un dažkārt gadījumos, kad mēs e, saskaramies ar darba dokumentu, kas nav uzskatāms par e, kopainas sniedzēju un ko uzskata par nelīdzsvarotu, mums rodas iespēja runāt, eh, mums tā tad nav vienmēr iespēja sīk izskatīt eh, dažādos attiecību aspektus, bet šajā ziņojumā mēs, protams, centāmies nedaudz labot šo kļūdu, taču ņemot vērā jaunos noteikumus, mums ir jāskaita katrs vārds, uh, ka ziņojumam jābūt ir lakoniskam. Eh, mums bija jāņem vērā arī šis aspekts. Eh, rekomendācijas varētu būt vairākas, bet es gribu atkārtot to, ka vissvarīgākais mūsu skatījumā bija iesaistīt mūsu partnerus diskusijas ne tikai par konkrēto situāciju tagad, bet arī par eh, tām problēmām, kas attiecas uz eh, mūsu komitejas darbu, piemēram, par patērēt, patērētāju aizsardzību, par eh, preču pakotni. Ja nemaldos, mums ir arī šeit kolēģi no reģionāliem parlamentiem. Un šis nu ir labākais piemērs, kā mēs varam redzēt, ka mēs varam iesaistīt arī uh, nacionālos parlamentāriešus ne tikai no dalību valstīm Eiropas Savienībā, bet arī no Eiropas ekonomiskās zonas eh, valstīm. Viena no svarīgākajām lietām, ko mācījos, ir tas, ka vārds dinamisks var būt lietojams arī negatīvā kontekstā. Jo mēs Eiropas Savienībā gribam, lai viss notiktu dinamiski, bet dažkārt to uzskata par mēģinājumu izdarīt iespaidu uz citām neatkarīgām valstīm. Bet šo attiecību raksturs ir galvenokārt um, ir saistīts ar mūsu cieņu pret uh, Šveices tautu, un te rodas, protams, jautājumi, ko, mē, kā mēs šīs attiecības varētu uzlabot. Runājot par ieteikumiem, jeb rekomendācijām, mēs sniegsim nelielu kops, kopsavilkumu par sistēmu. Tā nebūs, šis pārskats nebūs tik labs kā profesors Tobleris priekšlasījums, jo mēs neesam tik lieli eksperti. Tomēr ir dažas rekomendācijas, kas varētu būt īstenojams, runājot par Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, piemēram, par paziņojumu sniegšanas procesa uh, formalizēšanu. Uh, vai, piemēram, par dokumentu saulaicīgu apstrādu un nosūtīšanu parlamentiem. Un ne tikai saistībā ar nolīgumiem starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas Savienību. Es domāju, ka iekšējiem tirgum ir liels sakars ar Eiropas ekonomisko zonu. Šīs attiecības nav nevainojamas, taču tās ir visnotaļ labas. Attiecības ar Šveici ir daudz sarežģītākas, kā jau es sacīju, un es domāju, ka mūsu uzklausīšanas laikā mēs secināsim, kādas ir, ir problēmas un ko mēs reāli varam darīt to risināšanas labā ir taču vairāki veidi, kā uzlabot pašreizējo situāciju. Piemēram, mēs varētu uh, vēlēties, lai mūsu kolēģi būtu vairāk iesaistīti lēmumu pieņemšanā, vai mēs varētu veidot apvienotās komitejas. Ir dažas lietas, uh, ko mēs varam izdarīt, bet kas nav pārāk ambiciozas. Un tad mēs varētu arī pāriet pie ambiciozākiem jautājumiem, piemēram, par vienošanu, nolīgumu noslēgšanu, par uh, pakalpojumiem. Un te ir arī jautājums, vai mēs varētu toties tik tālu. Un tā tad ir paredzēts, ka šajā eh, uzklausīšanas eh, brīdī mēs iepazīstamies ar abām sistēmām. Es galvenokārt esmu eksperts konstitucionālās lietās, un tāpēc eh, ir ļoti interesanti, ka jūs, piemēram, varat īstenot iekšējā tirgus noteikumus citādi raugoties uz Kasidio Dižon principu. Uh, Liels paldies, priekšsēdētājs. Paldies, eh, Zakovski kungs. Un eh, es esmu pateicīgs par mūsu labo kontaktu ar Rafaelu. Un šis ir pirmais gadījums, kad šī komiteja ir sagatavojusi šādu veidu ziņojumu, un mums par to ir liels prieks. Vispirms es gribētu sacīt, ka m, mm, šī sanāks tiks pārraidīta tieši saistē, tāpēc es gribētu brīdināt runātājs, ka, ļoti, ka šeit tiks izmantota augsta um, attīstības līmeņa tehnoloģija. Tā kā tad, kad jūs ieslēdzat mikrofonu, tad tūlīt uh, pret jums tiek pavērsta automātiski arī videokamera. Un mums nav daudz laika, un runājiet lūdzu ilgāk par desmit minūtēm. Mēs bieži vien šeit Eiropas parlamentā esam pieraduši runāt ilgāk nekā ir paredzēts. Lai šī doma jūs nebiedē, bet šeit tomēr šodien tā nenotiks. Un Mēs tagad uh, esam nolēmuši ar striktu, strukturēt mūsu uzklausīšanu. Uh, šādi būs četras prezentācijas par brīvo, uh, brīvo preču apriti un pakalpojumu apriti, un pēc tam būs uh, jautājumu un atbilžu joma, tad būs uh, otrā daļa valsts iepirkums un patērētāja aizsardzība, te būs uh, eksperti abās jomās, un tad mums būs paneļu diskusijas, kuras uh, vadīs arī Toblērs kundze un būs arī uh, dok doktora Andrē Van Kok no Lihtenšteinas un arī vēstnieks. Un te arī būs jautājumi un atbildes. Mēs uh, domājam arī šeit iekļaut plašāks politiskas dabas jautājums. Nu tad sāksim ar brīvo preču un pakalpojumu aprite. Es pavisam īsi gribētu sniegt informāciju par mūsu runātājiem, un tad viņi pēc kārtas izteiksi. Tātad Trīna Ratmana, kas ir Briseles biroja vadītāja, Norvēģijas eh, uzņēmēju konfederācijai. Viņa pārstāv tātad Norvēģijas uzņēmējs, un es arī gribētu sveikt Norvēģijas parlamenta deputātus Un e, man bija iespēja arī runāt ar uzņēmējiem no Norvēģijas, un tāpēc jau īpaši esmu priecīgs par jūsu klātbūtni šeit. Un tad uzstāsies profesora Kristīne Kadus no Ženēvas universitātes. Viņa runās par pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Un tad e, Nestandes kungs, kas ir ļoti labi pazīstams iekšējā tirgus komitejā, viņš bija mūsu sekretariāta uh, loceklis un strādājis pie vairākiem projektiem. Un pat laban viņš ir tirzniecības un rūpniecības ministrijas direktora vietnieks. Un viņš runās par pakalpoju, par preču pakotnes īstenošanu. Viņš bija atbildīgs par šo zi ziņojumu, tad, kad viņš strādāja mums. Un tad eh, Kloda Vilda kungs runās no runās par Kasiļo dižonu principa īstenošanu un neseno attīstību Šveices eh, likumdošanā. Mr. Chairman. Radmans kundze, paldies, dargi dāmas un kungi, godātie deputāti. Es paldies, ka dod man šo iespēju sniegt savus viedokļus par pakalpojumu direktīvu ie, ieviesnošanu Norvēģijas uzņēmumu konfederācija augstu vērtē Eiropas parlamenta iniciatīvu izvērtēt iekšējā tirgus direktīvas īstenošu EET tāpās un Šveicē. EET nolīgums ir būtisks Norvēģijas uzņēmē darbībai un tas ir galvenais virzītājs ekonomiskai izaugsmai. Vairāk kā 15 gadus EET e e nolīgums pārliecinās, ka Norvēģija līdzdarbojas iekšējā tirgu un no nolīgums ir bijis ļoti labi izstrādāts, un tas palīdzēs mums eh, tikt eh, galā ar Eiropas Savienības eh, vispārēju attīstību. Norvēģija ir daudz labāk darbojusies iekšējās iekšējā tirgus salīdzinošo rādītāju saistībā ir tikai ļoti daži pārkāpuma procedūras ierosinājumi, un liekoties tas ir bijis tāpēc, ka ir nepareizi piemērot iekšējā tirgus notikumu, un tomēr pēdējie rādītāji liecina, ka pārkāpuma procedūras pret Norvēģiju ir pieauguši par 33% saskaņā eh, kopš iepriekšējo rādītāju sagatavošanas. Tas par, par to, protams, ļoti žēl. Eh, mums bieži vien ir jāatgādina, ka ir nepieciešams vairāk ievērot šīs saistības, ir zinām minimālie obligāti sacīma, nosacījumi attiecībā uz šiem noteikumiem. Uh, Turklāt ir arī papildus nacionāla īpašās prasības, kas eh, jāuztur, bet kas rada papildus slogu uzņēmumiem un pilsoņiem. Neskatoties uz pakalpojumu brīvo pār kustību, EET nolīguma pašos pamatos pakalpojumu direktīva radījusi debatas Norvēģijā. Formālā pakalpojumu direktīvas īstenošana tiek atstāta nacionālās tiesību, tiesību dalību valstu ziņā. Uh, Norvēģija vēlas īstenot visus eh, šos papildus uh, procesu. Skrīninga process Norvēģijā ir izraisījis dažas pārmaiņas. Līdz šim uh, četras izmaiņas ir konkrētajos sektoros minētas, un tikai viena no autorizācijas schēmām ir atcelta. Norvēģija turklāt piedalās arī turpinošamies uh, komisijas izvērtēšanas procesā par nacionālajām prasībām, kas saistīts ar nacionālajiem sektoru īpašiem tiesību aktiem. Saskaņā ar 15. pāntu pakalpojumu direktīvā ziņojums, kur pamatā ir prasības, kas atceltas, un prasības, uh, kas uzskatīts par atbilstīgām direktīvām, ir, ir, ir iesniegts. To iesniedz Norvēģijas varas iestādes. No Norvēģijas 73 autorizācijas schēmas ir iekļauts šai ziņojumā un tiks izvērtētas. Šie pienākumi ietver plašu pakalpojumu jomu, kas saistīta ar dažādām uh, varas iestādēm, vienalga vai tas ir specifiski konkrētam sektoram, na nacionālajai jomai vai reģionam. Uh, Kopumā šo procedūru izvērtēšanas rezultātā ir starp varas iestādēm pieaugusi apziņa par to, kādas būs šīs direktīvas prasības visos līmeņos. Uh, Eh, formālā direktīvas īstenošana notika attiecīgajā termiņā, tomēr tas nenozīmē, ka administratīvā transponēšana ir notikusi atbilstīgi. Pam, piemēram, eh, mājaslapa vienu vienotas pieturas kontaktpunktam, jeb Altin portāls ir izveidots. Norvēģijas eh, viens pieturs punkts, kas ir piesaistīts komisijas portolam, portālam EU GO sniedz informāciju par attiecīgajām prasībām un reizēm ļauj arī elektroniski izpildīt konkrētas procedūras. Pašreizējās pirmās ģenerācijas portāls tomēr nav apmierinošs pēc savas funkcionalitātes tam vajadzētu kļūt par vienīgo kontaktpunktu, kur MVU varētu viegli iegūt informāciju, iesniegt pieteikumus un varētu arī tie, tapt informēt par dažādiem e, lēmumiem, kas tiek pieņemti dažādās varas iestādās, dažādos administratīvos līmeņos. Un tomēr šobrīd tas ne, neizpild šo funkciju. Šobrīd vispārējā informācija, tikai vispārējā informācija pieejama angliski un nebūtu nav viegli navigēt par šo informāciju, jo šī angļu valodas informācija ir dažādā veidā iz, izkliedēta un tā nav sistemātiska. Šobrīd tikai dažas visas veidlaps ir pieejamas angliski, un tikai dažas no tām var aizpildīt elektroniski, tā kā tas pieprasīts pakalpojumu direktīvā. Šobrīd kontaktpunkts ļoti lielā mērā uh, tikai ierobežot nodrošina piekļuvu Norvēģijas tirgumu ār, ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem. Elektronisko procedūru izmantošana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu piekļuvu. Tirgumi tīpaši tas attiecas uz MVU. Turpinās centieni šo vienotā punkta instrumentu uzlabot, padarīt to atbilstošu direktīvai. Otrās, otrās paudzes Altina portāls ja tiks pabeigts 2011. 17. gadā tā tas plānots. Mūsu konfederācija sako īstenošanas e, procesam ļoti uzmanīgi. Mēs uzskatām, ka vajadzētu noteikt arī skaidru termiņu Altina portāla pabeigšanai un ka pašreizējais mērķis nav pietiekami ambiciozs. Pakalpojumu direktīva paredz, ka Norvēģijas prasības attiecībā uz autorizācijas schēmām ir papildinošas tam, ko sniedz e, pakalpojumu sniedzējs. Tas Te, te nebūt, nedrīkst būt geogrāfiski ierobežojumi, te nedrīkst būt nekādas ambivalences un, ier, un, un apgrūtinājumu. Turklāt eh, ies, iesnieguma atteikums eh, ir jāpamato un eh, jānodrošina apelācijas tiesības. Uh, ir jāpārliecinās, ka procedūra ir objektīva, publiski pieejama uh, arī pirms iesnieguma piesniegšanas uh, procedūras. Direktīvas 13. pantā teikts, ka pa, pakalpojums niedzējiem automātiski jāsaņem autorizācija, ja termiņš iesnieguma izvērtēšanai ir iztecējis. Tas noteikts arī 11. pantā, kas ir Norvēģijas pamata tiesība akts, un tomēr tam, tam līdzi nāk šāds formulējums, ja vien nav citādāk paredzēts likumā vai regulējumā. Un tā visa rezultātā, rezultātā divi Norvēģijas tiesību akti ir grozīti, kur teikts, ka šāda veida, divu veidu pakalpojumiem šāda veida noteikums netiek piemērots. Un tas attiec uz konkrētiem eh, specifiskiem sektoriem. Tā visa rezultātā var gadīties tā, ka 13. pants tiek īst, eh, eh, interpretēts kā lūk, ka īpašas nu, tiesība akts paredz cita veida risinājumu. Pakalpojumu direkto, direktīvā minēts, ka mm, tiesības sniegt pakalpojumu, pakalpojums iekšējā tirgu no, paredz piekļuvu tirgiem Valdības eh, pienākums nodrošināt eh, piekļuvu tirgumu, tomēr šeit netiek pietiekami skaidri pateikts, un lai arī pakalpojumu direktīvu uzskaita aizli, aizliegtos nacionālās prasības, Norvēģijas tiesība aktu tomēr šādas prasības joprojām uztver, papildus arī tiem pakalpojumiem, kas ir izkļau, iztverti no konkrētās direktīvas. Turklāt pakalpojumu direktīvā paredz arī vairākus noteikumus sadarbībai starp valdībām, piemēram, par informācijas aptā, apmaiņu, savstarpēju palīdzību un tam līdzīgi. Tomēr noteikumu par ierēģu apmaiņu nav paredzēti. Mūsu konfederācija uzskata, ka šāda veida apmaiņas programma nāktu par labu visām pusēm, jo tā ļautu apmainīties ar informāciju un pieredzi, tā ļautu arī uzlabot eh, un radīt tādus tīklus, kas darbotos pāri robežām. Mēs uzskatām, ka šāda veida schēma ļautu stiprināt appusēju uzticamību un eh, uztic, uzticēšanos sistēmām, kas ļautu valsts administrāciju šajā jomā uzlabot kopumā. Tādā veidā mēs varētu arī izplatīt zināšanas par EET nolīgumu, jeb Eiropas ekonomiskās telpas nolīgumus. Mēs uzskatām, ka Norvēģijai ir attiecīgi ekonomiskie tehniskie un cilvēku resursi, lai uzlabotu labāku, augstākas kvalitātes direktīvas eh, transponēšanu. Un tāpēc eh, saistību uzņemšanos no valdības puses ir ārkārtīgi svarīgi. Nacionālajām varas iestādēm vajadzētu būt daudz ambiciozākām, lai sasniegtu šo iespējami labo mērķi attiecībā uz pakalpojumu direktīvas īstenošanu, mums vajadzētu arī šo vienotā kontaktu punkta kvalitāti uzlabot. Minētās problēmas, kas saistīts ar ilgu procesu, lai nodrošinātu atbilstību direktīvai, nav tik izteiktas, kā tie izaicinājumi, ar ko mēs sastopamies e, īsteno, e, transponējot pārējās Eiropas Savienības tiesību aktus, piemēram, e, preču pakotni. Un mēs domājam, ka liels potenciāls tomēr iespējams uzlab uzlabojumiem. Mēs domājam, ka Eiropas Savienībai un nacionālajām valdībām vajadzētu censties tālāk informēt arī uzņēmums, īpaši MVU par tām priekšrocībām un iespējām, ko piedāvo pakalpojumu direktīva, ja tā tiktu atbilstīgi īstenota. Viena, īpatnēja, vien, viena īpatnība, kas piemīt Norvēģijai, ir tas, ka Diskusijas norisinās da, ļoti, ļoti ilgi pēc tam, kad tās norisinājušās jau Eiropas Savienībā, un tas tāpēc, ka mūsu parlaments netiek informēts vienlaicīgi ar dalībvalstu, Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem parlamentiem ņemot vērā Traškovska kunga komentārus un viņa atbalstu Norvēģijas parlaments un e, EFTA un ekonomiskās zonas parlamentiem vajadzētu tikt informētiem vienlaicīgi. Tādā veidā tas pātrinātu arī iekšējā tirgus tiesību aktu īstenošu un ļautu novērst šīs pagaidu barjeras. Un visbeidzot, mēs vēlamies vēlreiz apliecināt, cik augstu vērtējam at, at, uzmanību, kas tiek pievērsta ET nolīgumam, un e, saprotam, ko tas nozīmē Eiropas parlamentam, ir īpaši iekšējā tirgus komitejai. Zināšana trūkums par šo nolīgumu Eiropas Savienības dalību valstīs varētu radīt barjeras pilsoņiem un, un uzņēmumiem Eiropas ekonomiskajā telpā un arī EFTA ietvaros. Uh, Vajadzētu panākt to, ka gan Eiropas Savienības pilsoņi, gan uzņēmumi gūst pilnas priekšrocības no šī iekšējā tirgus. Un tas attiecas arī uz Norvēģiju, Islandu un Lichtensteinu. Eiropas, iestāde, Eiropas Savienības iestādes spēlē būtisku lomu uh, šādas izpratnes veicināšanā par iekšējo tirgu. Un tāpēc ir jāstiprina arī šīs zināšanas par ET nolīgumu ar Eiropas iestādēm. Un tas ļautu novērst uh, barjeras un tas radītu papildus apzināšanos par šo nolīgumu. Un Norvēģija atbilstīgāk varētu līdzdarboties iekšējā tirgu. Paldies par uzmanību! Liels paldies, Radmans kundze, par jūsu ļoti visaptverošo uh, kopsavilkumu, par uh, kopsavilkumu pakalpojumu direktīvai. Protams, mēs šeit panelī esam ļoti pazīstami ar šo direktīvu, bet, uh, protams, ir cilvēki, kas mazāk orientējušies lietās. Šai komitejai 27. aprīlī būs eh, sanāksme starp eh, parlamentiem par eh, šo pakalpojumu direktīvu. Mums būs laiks tai sagatavoties, un mēs, protams, arī labprāt uzklausīsim arī pārstāvis no citiem parlamentiem. Es jūs aicinu sniegt savu ieguldījumu šai diskusijai. Un tagad es gribētu mm, norādīt, ka ir vairākas rekomendācijas un, protams, arī Lisabons līgums sas, ir stājies spēkā un saskaņos ar to, saskaņā ar to komisijai ir pienākums nosūtīt savus priekšlikumus visiem nacionālajiem parlamentiem. Taču te ir jautājums, varbūt nevajadzētu te pašā laikā arī šos dokumentus nosūtīt, nosūtīt Eiropas ekonomiskās uh, zonas uh, dalībvalstīm. Un tagad runāsim par problēmu, kas saistīts par, ar personu brīvu kustību starp ES. Un tagad vārds Kristīnai, kad uzno Ženēvas universitāti. Liels paldies, dāmas un kungi, deputāti! Kopš, 2000, kopš 1999. gada ir nolīgums par personu brīvu kustību starp ES un Šveici, un tas nolī, tā nolīguma mērķis ir progresīvi ieviest uh, eh, personu brīvu kustību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šveici. Šis nolīgums uh, neatiecas par aki uh, eh, komunitēru tur e, šis e, nolīgums e, ietvars nav tāds pats kā citos tiesību aktos. Katrā ziņā te ir paredzētas tiesības vienādas abām pusēm. Tiesības, kas ir piemērojams Eiropas Savienībā, un tas attiec gan uz jurisprudenci, gan uz tiesību aktu, aktiem nolīguma parakstīšanas laikā, un tātad 1990. gadā. Un tika izveidota sistēma, lai š, pamazām pielāgotu šo nolīgumu, bet šī pielāgošana nav automātiska. Pastāv mehānisms, kuru pārzina e, jauktā komiteja, kurā darbojas parlamenta pārstāvi un Eiropas parlamenta deputāti. Un e, te tiek izstrādāt otrais eh, pielikums, eh, piemēram, saistībā ar sociālo jomu. Ja mēs vēlētos eh, pieņemt šī teksta pamatu un arī pie, pirmo pielikumu, tad būtu nepieciešams vēlreiz apspriest šo lietu ar Uh, Eiropas um, Savienības dalībvalstīm un ar Šveici. Protams, ka tas izraita zināmas problēmas, kas tiek apspriestas darba dokumentā, kur jūs esat sagatavojuši. Tātad šī statiskā iedaba tiešām pastāv, taču pamazām arī tiek piemērots eh, šis nolīgums reālai situācijai. Nolīgums, kā ir paredzēts, balstīsies uz eh, līgumā, eh, līguma noteikumiem, taču mēs to piemērosim situācijai, divpusējai situācijai ar Šveici, piemērojot tiesību aktu līdz tiesības principu. Un mērķi ir tādi no vienas puses tiek paredzēts, ka, ka, ka pašnodarbinātie un arī uh, citos uzņēmumos strādājušie var iebraukt un arī strādāt citā valstī. Tātad tādā veidā uz īsu laiku, ne vairāk kā uz 90 dienām, ir spēkā šādi noteikumi. Bet tad ir arī otra puse brīvajam, brīvajai tirzniecībai, brīvajam tirgumu. Tas nav saistīts tikai ar personām. Te, protams, ir noteikumi saistībā ar uh, pakalpojumu sniedzējiem un pakalpojumu saņēmējiem. Tad runājot par pakalpojumu sniedzējiem, viņiem ir tiesības sniegt pakalpojumus uh, līgumā paredzētās valsts uh, teritorijā. Un šeit tiek piemēroti Eiropas Savienības noteikumi. Un tomēr ir interesanti saistībā ar šo pakalpojumu sniegšanu, ka te ir paredzēts, eh, ka šāda darbība var veikt ne tikai fiziskas personas, bet arī juridiskas personas kas eh, citos nolīgumos nav paredzēts. Ja mēs paraugāmies uz Eiropas kopienas tiesas eh, šī februāra lēmumu, tad tur situācija ir atšķirīga piemēram, eh, saistībā ar nekustamā īpašuma pirkšanu Šveicē. Un te savā ziņā ir eh, labākā situācijā nonākušas juridiskas personas salīdzinot ar uh, fiziskām personām vai pašnodarbinātiem. Un te, piemēram, ir runa par darbā nosūtīto strādnieku, darbinieku darbu. Un te ir šī joma ir skatīta 22. pantā. Un šeit ir paredzēts, ka, ka, ka tiek izmantot 1996. Eh, gada direktīvas eh, noteikumi. Protams, ka mērķis šādā veidā ir izvainīties no sociālā dempinga riska. Bet ir bijis gadījums, eh, kad tika izmantot dažādi papildu noteikumi, un tie bija trīs veidi. Tātad tika eh, noteikta minimālā alga individuālos nolīgumos, un tad arī federālais noteikums attiecībā uz darbā nosūtītajām personām saistībā ar, eh, no, ar visādiem eh, noteikumiem par eh, tiesībām uz atvaļinājumu, piemēram. Un šeit ir pienākums darba ņēmējiem pirms darbā nosūtītās personas ierašanās valstī sniegta informāciju, un Eiropas komisija ir kritizējuši šo astoņu dienu noteikumu, kad darba devējam astoņas dienas pirms personas paredzētās ierašanas ir vismaz astoņas dienas pirms tam ir jāziņo iestādēm par eh, šādiem nodomiem. pamatā ir noteikumi, kurus mēs varētu uzskatīt par uh, pakalpojumu brīvas sniegšanas ierobežošanu. Tā tad varētu uzskatīt, ka te ir ierobežojumi, taču ir jāpārbauda, vai šī noteikuma uh, mērķis ir pamatots, vai algas un sociālā dempinga risks pamato eh, šādus pasākums ņemot vērā izvirzītos mērķus, un no otras puses, ja atbildes pirmo jautājumu ir jā, tad ir jāpārbauda, vai šis pasākums ir samērīgs. Šis jautājums ir atklāts. Vēl ar vienu uh, eh, jurisdikcija nav pieņēmusi savu lēmumu, taču pat tad, ja to uzskatītu par um, ierobežojumu, tomēr man šķiet, ka tas ierobežojums ir pamatots arī Eiropas Savienības tiesību aktu kontekstē, un runājot par samērīgumu, vai astoņas dienas, vai trīs dienas, bet es vienkārši gribētu pievērst jūsu uzmanību, vērst jūsu uzmanību uz to, ka 2007. gadā komisija izstrādāja dokumentu, kurā ir norādīti šķēršļi brīvam pakalpojumu, brīvai pakalpojumu sniegšanai. Un tur ir minēts, ka sešos Eiropas Savienības 16 uh, eh, Eiropas Savienības dalībvalstīs ir problēma ar šo iepriekšējas paziņošanas klauzulu. Tā tad šāda problēma pastāv arī Eiropas Savienības dalībvalstīs. Līdz ar to um, šis jautājums nav guvis galīgu atbildi. Protams, mēs par to varētu runāt arī šī paneļa diskusija ietvaros. Bet eh, praksē eh, šis astoņu dienu termiņš tiek saīsnāts. Nu, un tad ir arī jautājums par garantijas maksu. Tā ir paredzēta bāzeles nolīgumos. Tātad darbā, darba devējam ir pienākums uh, sniegt garantijas maksu, uh, bet eh, būtībā tas eh, netiek izmantots eh, diskriminējoši, un kopš pagājušā gada oktobra situācija ir nedaudz mainījusies. Un runājot par pašreizējo situāciju Eiropas Savienībā, situācija tāda ir tāda, to ir interpretējusi e, Šveices jurisdikcija, un tika secināts, ka te noteikumi atšķiras, e, atšķiras e, no atšķiras abās līguma valstīs, līguma pusēs. Un vēl noslēgumā es gribētu sacīt, ka pakalpojumu brīva sniegšana nolīgumā. Šveicē ir um, eh, ierobežotāka nekā Eiropas Savienībā. Un sarežģījumi, kas radušies eh, īstenojot šo nolīgumu, ir tikai atsevišķi gadījumi. Bet galvenās grūtības, kas tika novērots īstenojot šo nolīguma patiesībā nav saistītas ar šīs eh, direktīvas eh, darbības jomu un nav arī saistīta ar konkrētiem noteikumiem. Tātad te ir runa par pašu struktūru, kas mums pat laban būtu apspriežama. Liels paldies priekšsēdētāji! Uh, well, thank you very much. Liels paldies Skadus skundzei par šo ļoti skaidro paskaidrojumu, bet īpaši tādiem, kas nav juristi, un tas, piemēram, esmu reizes. Un es domāju, ka, lai identificētu tā, kā jūs teicāt, atsevišķus dokumentus, piemēram, par darbinieku nosūtīšanu, tur šīs minētos trūkums, tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, tas attiec ne tikai uz ET un Šveici, bet tas ir ļoti aktuāls jautājums arī jaunajai komisijai un Andras kungam. Nu, un tagad ar prieku došu vārdu pēram nestandam no Norvēģijas lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Paldies, ka ielūdzāt manu šo uzklausīšanu! priecājos būt atpakaļ šeit IMCO komitejā un priecājos, ka varu arī darboties zālē, kur darbojas mikrofoni. Strādāju tirdzniecības un no, rūpniecības ministrijā, kas ir atbildīga par eh, iekšējā tirgus politika kopumā, un tā atbildīga arī par preču un pakalpojumu brīvu pārvietošanos. Gribu pateikties Imkonet īpaši referentam par šo pašiniciatīvas ziņojumu, kas, manuprāt, dod lielu ieguldījumu kopējā ET nolīguma apziņas celšanā, un turklāt priecājos, ka varēšu apspriest arī tieši brīvo preču kustību, jo tā ir ļoti būtiski iekšējā tirgus brīvība. Gribētu pastāstīt jums trīs galvenās lietas. Pirmām kārtām. Iekšējais tirgus Norvēģija ir ļoti svarīgs. Eiropas Savienība ir Norvēģijas lielākais tirdzniecības partners. Apmēram 70% no mūsu importiem nāk no Eiropas Savienības un 80% eksporta uz to no, aiziet. Otrām kārtām preču pakotne, manuprāt, eh, dos iespēju nodrošināt e-, efektīvākus tirgus. Uh, Un šī vienotā kontaktpunkta izveide palīdzēs stiprināt tirgus uzraudzību un arī marķējums būs daudz atbilstīgāks. Un visbeidzot, Norvēģija šobrīd īsteno šo pakotni, un tomēr, lai ievērotu nacionālos likumdošanas procesus, būs vajadzīgs vēl kāds brīdis, lai tas pa, šis process noslēgtos. Bet gribu teikt, ka mūsu mērķis ir pilnībā īstenot šo, pret, šo pakotni. Un tas nozīmē, ka mēs veido, īsteno, veidosim jaunas administrācijas sistēmas un arī attiecīgās juridiskās izmaiņas. Mēs esam esam sekojuši sākotnējām diskusijām komisijas eh, ierēģņu grupā, kas strādā pie standardizācijas un atbilstības nodrošināšanas politikas, kur līdzdarbojās arī ET un EFTA valstis. Bija ļoti liederīgi jau pašā sākumā iesaistīties šādās diskusijās, lai saprastu, par ko mēs runājam šīs pakotnes ietvaros. Tikko tika iesniegts priekšlikums, tas tika nodots arī publiskām konsultācijām Norvēģijā, un tā mērķis bija celt apziņu, kā arī pārliecināties, ka būtiski jautājumi un interesi tiek attiecīgi nodotas, eh, tiek, tiek attiecīgi ņemts vērā. Lielākā daļa ieinteresēto pušu pozitīvi izteicās par priekšlikumu pauda atbalstu. Uh, atbalsts tika pausts arī kopējos EFTA komentāros, kas uh, tika pausti 2007. gada jūlijā Eiropas parlamentā un padomē. 2007. gadā tika izveidota ad hoc Norvēģijas uh, ministriju darba grupa. Tūkiem grūti tikt līdzi, saka priekšā, tāpēc varbūt jūs varētu izteikties mazliet lēnāk. Tūka patieši būtu, patiešām būtu par to pateicīgi. Un varbūt jūs varētu mazliet tuvāk runāt pie mikrofonu, lai dzirdamība ir labāka. Tātad 2007. gadā tika izveidota ad hoc Norvēģijas starpministrija darba grupa, lai veicinātu informācijas apmaiņu un lai radītu vispārēju izpratni par šo pakotni visā administrācijā. Pēc oficiālās preču pakotnes pieņemšanas Eiropas parlamentā uh, tirniecības ministri uzsāk sagatavošanās darba attiecīgo likumdošanas izmaiņu īstenošanai Norvēģijas tiesību aktos. Mēs ierosinām to darīt ar divu likumdošanas aktu palīdzību. Vienu attiecībā uz katru no regulāru. Plašas publiskas konsultācijas par abiem tiesību aktiem tika sagatavotas Norvēģijas ministriju ministri, ministri darbu grupā. Konsultācijas dokuments 8. februārī tika nodots uh, apspriešanai un tika noteikts trīs mēnešu konsultācijas periods. Pēc konsultācijām mēs rezultātus arzinalizēsim un sagatavosim balto grāmatu Norvēģijas parlamentam. Mēs ceram, ka gala tiesība akti varēs stāties spēkā 2011. gada sākumā. Kā jau teikts, mēs domājam pilnībā īstenot gan jauno administratīvās sistēmas noteikumu kopumu, gan arī attiecīgos tiesību aktus vienlaicīgi. Paralēli nacionālajam īstenošanas procesam ETF ta valsts strādā pie abu regulu iekļaušanas EET nolīgumā pēc iespējas ātrāk. Kā jau pieminēju, mēs uzskatām, ka jaunie noteikumi palīdzēs veidot efektīvākus tirgus un drošākus produktus. Turklāt jaunie noteikumi paredzēts, lai stiprinātu tirgus uzraudzību. Norvēģijā mēs grasamies ierosināt ministrijas tirgus uzraudzības grupu, kuru vadītu tirdzniecības ministrija. Šī grupa būs atbildīga par sadarbību un koordināciju un par pārliecināšanos, ka visas prasības e, attiecībā uz tirgus uzraudzību tiek ievērotas. Divi iespējami jau pastāvoši tīkli par e, attiecībā uz tirgus uzraudzību un preču un patērētāju precēm un industriāliem produktiem turpinās darbību un attiecīgi ziņošai koordinācijas grupai esam paredzējuši arī tirgus uzraudzības programmas, kā tas noteikts regulā. Un konsultāciju procesā lūksim ieinteresētās puses sniegt savu ieguldījumu par to, vai šāda veida struktūra vajadzētu būt horizontālai vai sektorālai. Mēs eh, augstu vērtējam šos fokus uz tirgus uzraudzību iekšējā tirgu tajā pašā laikā. Mēs zinām, ka katrai valstī pašai jāuzņems atbildība par to, ka tas tā arī norisinās. Domāju, ka IMCO varētu spēlēt būtisku lomu, lai mudinātu dalību valstis uzņemties šo atbildību. Mēs priecājamies redzēt, ka tiks spēcināta Eiropas akreditācijas e, schēma e, un Standartizācija pilnīgi noteikti ir būtisks iekšējā tirgus veidošanas elements. Eiropas komisija šobrīd ir iesaistījusies Eiropas standartizācijas sistēmas stiprināšanā. Mēs šo mērķi atbalstām un ar interesi sekosim diskusijām par jauno standartizācijas pakotni, šo, ko šobrīd gatavo komisija. Mēs neesam Eiropas Savienības dalībvalsts, un tāpēc mums ir vajadzīgs reizēm alternatīvas pieejas un radīt papildus izaicinājumu. Nu, lūk, ļaujiet man jums minēt pāris piemērus. Eh, Toblers kundze jau pāris no šiem eh, piemēriem minēja. Regulas bieži vien tiek uzskatīts par eh, Eiropas Savienības privileģētu instrumentu, lai īstenotu vienotus noteikumus. No ETF perspektīvas raugoties atšķirības starp di, regulām un direktīvām nav tik atšķirīgi, nav tik lielas. Mums abi divi instrumenti ir jāīsteno ar tiesību aktu palīdzību. No abos gadījumos tas ir sarežģīti un reizēm pat neiespējami pārliecinoties, ka regula stājas spēkā vienlaicīgi, tajā pašā laikā, kad tā stājas spēkā Eiropas Savienībā. Šajā konkrētajā gadījumā tas attiecas arī uz preču pakotni, bet te mums lielā mērā palīdzēja Gan parlaments, gan padomu diskusijas padomas darba grupās un neformālie trialogi, neformāls trialogs sanāksmes nozīmē, ka mēs varējām līdzdarboties un mēs varējām saprast, ko, ko šī pakotne nozīmē. Mēs varējām līdz ar to arī formāli pieņemt šo pakotni. E, un mēs bijām arī jau izsvēruši visus galties, galtiesību dokumentus. Atsevišķiem Norvēģijas uzņēmiem savukārt rodas tehniskas tirniecības barjeras, tāpēc, ka varas iestādes Eiropas Savienības dalībvalstīs nevienmēr informēts par ET nolīgumu un, Norvēģi, un to, ka Norvēģija ir daļa no iekšējā tirgus. Tāpēc vajadzētu celt apziņu par šo ET nolīgumu, un mums vajadzētu izmantot solvit un dažādi cita veida palīdz, palīdzības schēmas, lai šos e, barjeras e, novērstu. Turklāt svarīgi turpināt ciešu sadarbības ar komisiju un EFTA uzraudzības e, iestādi, lai vienoti šie jaunie noteikumi noteikumi arī tiktu īstenoti. Visbeidzot, es gribētu atgādināt, ka EFTA valstis nav Eiropas Savienības muitas savienības dalība valstis. Un e, iestādes pie ārējām robežām bieži vien uzskata, ka viņiem ir jākontrolē visas šīs preces, lai bīstamas preces e, no trešām valstīm ne, neienāktu iekšējā tirgu. Precēm tiek liek tie iekļuvi Eiropas Savienības muitas zonā, bet līdz ar to vajadzētu panākt to, ka tādas preces nenonāk arī EFTA valstīs. Ciešāka sadarbība un koordinācijas starp attiecīgiem iestādēm e, ļautu šos uzņēmums, uzdevums risināt. Noslēgumā gribētu teikt, ka šī preču pakotne devusi mums lielisku iespēju celt apziņu un zināšanas par galveniem jautājumiem, kas saistīti ar brīvu preču pārvietošanos nacionālajās administrācijās un arī starp interesētajām pusēm. Norvēģija ir paredzējusi pilnībā īstenot preču pakotni savās tiesību aktos un vēlas to darīt pēc iespējas ātrāk. Mēs esam apņēmušies spērt visus nepieciešamos soļus, lai pārliecinātos, ka notiek ne tikai formāla īstenošana tiesību aktos, bet lai tiktu īstenots arī attiecīgās praktiskās administratīvās pārmaiņas, lai pārliecinātos, ka jaunās sistēma darbojas. Ar, nepiecie, ar nepacietību gaidīšu jauno referenta ziņojumu un, protams, esmu gatavs arī sniegt atbildes uz jautājumiem par pap, jebkādu veidu papildus informāciju, kas jums būtu vajadzīga. Paldies par uzmanību. Well, Sirsnīgs paldies! Lielas paldies arī, ka runājāt par tādiem punktiem, kas mums ir ļoti būtiski pašreizējā darba kārtībā. Es domāju, ka Eh, ir pienācis laiks turpināt strādāt pie šiem jautājumiem, kā jau es teicu, standartizācija un preču uh, dokumentu pakotnes īstenošana pašlaik ir ļoti būtiski jautājumi. Eh, tik, referenti tikko lūdza, referents man lūdza jūs atjaunot, atvainoties, jo viņš ir devies uzstāties Šveicas televīzijai, un uh, mēs viņam pastāstīsim, uh, par ko mēs šeit runājām. Tagad mēs turpināsim darbu un uzstāsies Klauds Vilts, kas ir Šveices misijas Eiropas Savienībā vadītāja vietnieks. Viņš stāstīs par nopietniem notikumiem likumdošanas darbā, viņš runās par ļoti slaveno kasīde dižonu principu, par kuru ir dzirdējuši pat tādi cilvēki, kas nav studējuši jurisprudenci, jo par to māca arī uzņēmēja darbības. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti! pašreizējās uzklausīšanas kontekstā es pateicos, ka esat e, izlēmuši veltīt e, uzmanību, kas ir Dižona, ja Dižons upeņu principa ieviešanai. Šis princips stimulē uh, iekšējo tirgu un nav uzskatāms par šķērsli tirgus īstenošanai. 12. jūnijā 2006. gadā Šveicē tika izlemts piemērot šo principu, un tas attiecas uz e, lielāko daļu produktu, kas nāk no Eiropas Savienības, ka šie produkti tad var brīvi e, tikt izplatīti Šveicē, un tie vairs nav jāpārbauda vēl papildus un tika norādīts, ka sabiedrības eh, interesēm tas nekādā veidā nekaitē ne patērētājiem, ne videi, nedz arī eh, sabiedrībai kā tādai. Nav paredzēti harmonizējuši noteikumi, eh, un tomēr šo principu var izmantot Uh, Šveicē. Un tas attiec uz uh, mēbelēm, uz, uh, uz apģērbu un citām jomām. Attiecībā uz pārtiku var vienpusēji izmantot dižons upeņu principu, tad, ja tam piekrīt vietējā veselības pārvalde. Un šis princips tiek tiek piemērots saskaņā ar Eiropas Savienības vai Eiropas Savienības eh, dalībvalsts vai EFTA dalībvalsts eh, tehniskajiem principiem. Priekšsēdētāja kungs. Vienpusēja Dižona Supēņa principa piemērošana Šveicē ir jauns pasākums, kura mērķis ir novērst tehniskos šēršļus uh, tirsniecībai ar Eiropas Savienību. Līdz ar to Eiropas Savienības produkti var labāk tikt izplatīti Šveicē. Un šis princips arī samazinās cenas patērētājiem. Cīņa pret eh, paaugstinātām cenām ir Šveices valdības prioritāte un ir visnotaļ pamatot no politiskās tirzniecības uh, viedokļa, kāpēc gan Šveice vienpusēji ir gatava atvērties Eiropas Savienības produktu tirgumu, vai uh, parasti gan šādos gadījumos būtu jābūt apusējai atvērtībai. Uh, Un te tad eh, varētu būt divi iespējami risinājumi, kāpēc eh, tas tiek darīt vienpusēji. Šveica ar vienu ir bijusi atvērta, un šī tradīcija arī šai gadienā īstenojas. Un otrkārt, Šveicei. Šveice ir bijusi noskaņota uh, uz atvērtību konkrēti pārtiks un lakšanniecības produktu izniecības jomā kopš 2008. gada novembra ir pat konkrēti iztenojusies e, e, šī vēlme tiesību aktos. Un e, Šveices valdība jau iepriekš ir paredzējusi pilnīgi brīvu un apusēju pārtiks produktu apmaiņu starp Šveici un Eiropas Savienību. Pašsaprotam, ka Šveice sagaida no saviem Eiropas Savienības partneriem, ka apusējā piekļuve tiks īstenota tāpat, kā, tiek, eh, kā tas ir paredzēts mm, nolīgumā starp Eiropas Savienību un Šveici. Vēl jau vairāk tāpēc, ka pašreizējo diskusiju ietvaros Eh, Eiropas Savienības preces eh, vienpusēji var izmantot šos noteikumus, gustot piekļuvu Šveices tirgumu. Mēs ceram, ka 2010. gada laikā šī situācija tiks uzlabota. Šveice sagaida uh, savstarpēju uh, rīcību. Mm, nesaskaņotajās jomās, ne har, harmonizētā, har, harmonizētajās jomās no Eiropas komisijas puses. Taču, diemžēl, nekādi tālāk soļi šeit nav spērti. Pat labam Eiropas Savienība nostājas pret neharmonizēto jomu apspriešanu. Bet Šveicē šķiet, ka Šim nolīgumam būtu jātiec uz visiem lauksaimniecības un pārtiks produktiem, uz visiem tirzniecību, uz visām tirzniecības jomām, gan tām, kas saistīts ar tā, tarifiem, gan ne, gan harmonizētājiem, gan neharmonizētajiem jomām. Un, ja tiktu noslēgts šāds nolīgums, tad uh, Tas sniegtu ieguldījumu rūpniecības un lauksaimniecības produktu appusējai apritei starp Eiropas Savienību un Šveici. Un priekšstādātāja kungs noslēgumā es gribētu sacīt, ka šajā kontekstā pilnīga liberalizācija produktu apritē starp, apritē starp Šveici un Eiropas Savienību ir uzskatām par politisku vēlmi Dižons upeņu principu ieviešanai no abām pusēm. Kā jau es sacīju, tas fakts, ka Dižānas upeņu principa vienpusēji ieviešana no Šveices puses liecina par to, ka Šveice nav uzskatām par šēršli tirzniecībai. Gluži otrādi, Šveice grib sniegt savu ieguldījumu šajā jomā. Lielas paldies par uzmanību! Well, Sirsnīgs paldies par šo ļoti skaidro izklāstījumu par ļoti svarīgo politisko attīstību. Šķiet, ka agrāk mēs neesam par to runājuši, un, manuprāt, ir ļoti noderīgi uzklausīt jūsu viedokli šajā jautājumā. Mēs noteikti arī turpmāk runāsim par šiem jautājumiem, ko jūs pieminējāt, notiks debatēs visas Eiropas Savienības ietveros. Tagad um, dažas minūtes pirms mēs pievērsīsimies jautājumu un atbilžu sadaļai. Uh, Es gribētu aicināt referentus nedaudz komentēt eh, teikto. Protams, ka mums nav pārāk daudz laika, bet mēs varam uzklausīt arī citus jautājumus devējus mazliet vēlāk. Varbūt referenta kungs varētu teikt ievadvārdus, un pēc tam pārējā, kas vēlas komentēt, arī var pieteikties runāt. Jā, vispirms es gribētu sacīt, ka mēs mūsu pieeja esam dinamiski. Mēs esam pie, piefiksējuši, ka Šveica izmanto šo īsteno dižonu supeņu principu, un mēs arī to pieminēsim mūsu ziņojumā, un kā jau es minēju, tas bija darba dokuments, un mēs pat labāk esam nolēmuši strādāt pie pamatdokumentu. Protams, mēs ļoti labi saprotam, kāpēc ir daži atbalsta pasākumi, piemēram, lai novērstu iespējamo sociālo dempingu, taču būtībā te ir runa par samērīgumu. Un <clears throat> saskaņā ar EKT eh, tiesu praksi papildu noteikumi <clears throat> ir piemērojami tikai tad, ja tie sniedz atbalstu samērīgā veidā. real question that, that we're concerned with. It's not... Mēs neuzskatām, ka ir kritizējums, kritizējums jebkurš papildu pasākums, bet te ir jāskatās, vai tas ir pamatots un uh, vai tas ir samērīgs. Un tāds ir mans jautājums, kā jūs to vērtētu no šādas perspektīvas. Un kā jau es sacīju, mūsu ziņojumā Mēs eh, norādām, ka šis nav vienvirziena ceļš, ka te ir jāraugās arī uz eh, to, kādas ir Šveices eh, pārstāvi problēmas mūsu valstīs, ne tikai mūsu pārstāvi, mūsu strādnieku problēmas, darbinieku problēmas Šveicē. Mums gan jāņem vērā, ka līdzīgas grūtības pakalpojumu pie, um, sniegšanā ir arī mūsu pašu dalībvalsts starpā. Bet, protams, ka ir svarīgi, ka te ir jāņem vērā uh, proporcionalitātes princips. Protams, nevarētu sacīt, ka jebkuri papildu pasākumi ir, nav pamatojami. Vienkārši tie ir jāpārbauda. Anders vēlējas izteikties, tāpēc došu vārdu Andersam, un pēc tam es aicināšu arī paneļa locekļus sniegt īsu atbildi. <clears throat> Lielas paldies priekšādētāji, lielas paldies par ļoti interesantajiem klās, izklāstījumiem. Kā jau referents tikko minēja, daudzos jautājums, protams, ir eh, aprakstītas problēmas ar uh, kurām mēs arī diskutējam dalībvalstīs, eh, kas piedalās iekšējā tirgu, bet eh, jebkurā gadījumā saistībā ir ļoti bija interesanti uzklausīt, uzklausīt salīdzinājumu starp eh, Šveici un EFTU. Es gribētu uzdot jautājumu par kas izteči donu principu, vai tiešām, ka tas attiecas uz visām dalību valstīm, vai šeit ir runa tikai par Šveici, kas eh, jau tagad var sadarboties preču tirgo ar daudzām dalību valstīm. Varbūt jūs varētu nosaukt tās dalību valstis, kuras vēl ne, nesadarbojas ar Šveici, balstoties uz kas ide dižonu principu. Un tāpat es gribētu pieminēt. Paskovskijā, tā šon die Frage der Verhältnismäßigkeit gribētu runāt par samērīguma principu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka šeit ir runa par lielām problēmām visas Eiropas Savienības līmenī. Jūs pieminējāt, ka šeit problēma ir tāda, ka piemērošanas jomā attiecībā uz Eiropas Savienību un Šveici un otras puses ieviešanas mehānismi īsti nav atbilstoši. Vai šajā jomā jūs saskatāt arī kaut kādus uzlabojumus, ko mēs varētu izmantot? Right. Um, so who would like to start? I think... Kurš vēlētos sākt? Šķiet, ka profesors Kadus vēlējās atbildēt. Manuprāt, eh, tik uzdoti jautājumi jums, un varbūt arī Toblers kundzē ir kas sakāms. Jā, paldies, priekšstādātāji kungs. Nu, kad ir runa par šiem papildu pasākumiem, tas ir eh, delikāts eh, temats gan uh, Eiropas Savienības un Šveices attiecību kontekstā, gan attiecībās ar citām valstīm, īpaši saistībā ar eh, pakalpojumu sniegšanu. Tad, protams, te ir runa par proporcionalitāti un par to, vai šis, eh, šie papildu noteikumi ir pamatojumi. Spriežot pēc EKT tiesu prakses, ir vesela virkne kritāriju, kritēriju, kas tiek piemērot ļoti veiksmīgi. bet jūs minējāt, ka ārpusējā līguma ietvaros ir strīdu uh, risināšanas uh, um, mehānisms, kuru pārvalda, uh, kuru īsteno jauktā komiteja. Un te ir jautājums, vai, uh, vai šo astoņu dienu noteikumu varētu uh, Uh, pasniegt kā, kā gadījumu, par kur varētu sniegt savu spriedumu Šveices jurisdikcija. Bet tad ir arī jautājums par noteikumu vienādu interpretāciju saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību akti. 16. pāntā ir paredzēts, ka tiek izmantota EKT tiesu prakse. Līdz ar to Šveices tiesību, eh, tiesību eh, Šveices pusē ir jāņem vērā EKT eh, e prakse līdz nolīguma parakstīšanai. Tātad šāda ir šī sistēma. Mums pastāv daļēja vienveidības garantija. Un te runājot par Uh, papildu noteikumu samērīgumu, tad te rodas jautājums, vai Šveices jurisdikcija ņems vērā tos kritērijus, kurus arī strādājas Eiropas kopienas tiesa. Ņemot vērā to, ka, uh, ka nolīgums uh, tika parakstīts 1999. gada 21. jūnijā, Tā tad te ir runa par to IKT e tiesu praksi, kas eh, tika iztenota pirms tam. Un kas notiek ar tiem EKT spriedumiem, kas tika pieņemti pēc šī datuma? Un tad būtībā es gribētu sacīt, ka šie EKT kritēriji būtībā var tikt ņemti vērā pamatojoties uz konkrētā tiesneša vēlmi, uz tā tiesneša vēlmi, kurš tiek aicināts eh, pieņemt lēmumu. Taču eh, runājot par eh, brīvu personu apriti, kur ir paredzēts, ka ir iepriekš jā, jāpaziņo par šo kustību. Tātad būtībā te šis te uh, tik pieņems spriedumi 2003. gadā, un arī Šveicē bija līdzīgs spriedumi, un federālā tiesa pagājušajā septembrī bija arī izmantoja metok tiesu praksi, kas uh, eh, tika pieņemta pavisam nesen. Līdz ar to es saku, ka sistēma ir ierobežojoša, taču tiesneša atbildība arī ir milzīga. Un šai gadiem tas attiec uz Šveices tiesnesi, kurš gribēja panākt paralēlu attīstību, lai paralēli attīstītos EKT e, tiesības un e, Šveices tiesības. Tāda, viņš, tāda bija viņa vēlme. Bet būtībā jautājums ir atklāts. Tad mēs nevaram līdz ar to skaidri teikt, vai šie EKT kritēriji eh, tiks izmantoti Šveicē vai nē. Tas ir nezinām, tas nav zināms. Taču sistēma darbojas tā, ka pastāv uh, Uh, iespēja, ka šie noteikumi, šie kriteriji varētu tikt piemērot Šveicē, varētu arī netikt piemērot Šveicē. Es nezinu, vai bija vēl kāds jautājums saistīma ar institucionālās sistēmas attīstību. Es nezinu, ja būs, tad es labprāt uz to atbildēšu. Uh, varbūt mēs varētu pie, pie šī jautājuma atgriezties arī tālāk, ja es gribētu dot vārdu arī Vilda kungam. Bet, ja kurā gadījumā liels paldies jums par to, ka paskaidrojāt uh, to, ka sistēma ir tik sarežģīta. Kā jau es teicu, mums cilvēkiem, kas nav juristi, uh, Šī informācija ir ļoti noderīga. Jūs mums daudz eh, paskaidrojāt. Šķiet, ka Vildkungam arī tika uzdot jautājumi, it īpaši Švāba kungs laikam jums jautāja. Paldies, priekšstādātā kungs, paldies, deputāti vispirms. Es gribētu šo um, Dižons upeņu principa jautājumu Uh, parādīt kontekstā. 80% no pārtiks produktiem uh, Šveicē nonāk uh, no Eiropas Savienības. Mēs esam ļoti svarīgs partneris, otrais pēc ASV, un politiķu uzdevums ir rast iespēju, lai juridisku šēršļu dēļ šī plūsma netiktu pārtraukta, un tiesību aktiem ir jāsekmē apmaiņas starp abām valstīm. Tas ir viens uh, no iemesliem, kāpēc Šveicē tika īstenot šis uh, dižons upeņu uh, princips. Un tāpēc šo, um, šo pasākumu pieņēma vienpusēju, kā jau sacīja procesori Kadu, uh, Eh, mēs nevaram pieprasīt, lai tas tiktu darīts no abām pusēm. Mēs varētu tomēr lūgt, lai tiktu izmantot juridiska radoša pieeja, lai varētu īstenot eh, arī dažas izmaiņas eh, neharmonizētajās jomās. Mēs pieņemam nacionālos ražošanas noteikumus, eh, kas izriet no, visiem 20, no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tātad šie noteikumi tiek atzīti. Taču Šveices noteikumi, eh, Šveices produktu ražošanas noteikumi netiek tik automātiski atzīti Eiropas Savienībā. Un uh, otrs iemesls, kāpēc nacionālā līmenī tika pieņemts šis uh, Dižonas uh, upeņu princips, ir tas, kā mēs vēlējāmies samazināt cenas. Un arī uzņēmumiem bija savs pamatojums. Uzņēmumiem ir jāizveido divas ražošanas līnijas. Tad uzņēmums, kas. Uh, vēlas ievērot nacionālo ties, nacionālas tiesību aktus dalību valstīs, ir, eh, tiek uzskatīts, ka šim uzņēmumam tā tad ir jādefinē, eh, kādi ir šie, eh, cik, piemēram, svers olas konkrēta ola, un attiecībā uz pārstrādātiem produktiem tur ir vēl sarežģītāk. Tātad eh, uzņēmumam Šveicē ir jāveido divas eh, ražošanas līnijas. Viena, kas būtu saistīta, eh, kas atbilstu šiem Šveices noteikumiem, un otra, kas būtībā atbilstu visiem, jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts noteikumiem. Bet um, nacionālos noteikumus Eiropas Savienības dalībvalstīm pārbauda Eiropas komisija, un mēs ar savu principu ieviešanu uh, tos uzskatām par pamatotiem. No juridiskā viedokļa mēs nevaram it kā atz, formāli, oficiāli atzīt EKT jurisprudenci, jeb tiespraksi, bet e, praksē mēs to varam darīt. Tātad šodien mūsu Eiropas komisijas partneriem mēs gribētu lūgt sniegt atbalstu šim lieliskajam partnerības garam, kas pastāv e, tirzniecības jomā, un e, no, nodrošināt e, labvēlīgu līdzsvaru tirzniecībā ar mums un rast šādus, e, šādu iespēju to darīt kopā ar mums. Lūk, tāda būtībā ir mana pamatoma šodien. Varbūt uh, Arī jūs varētu izteikties mazliet vēlāk, jo esam nedaudz iekavējušies. Jūs eh, piedalīsieties arī panelī, kas notiks mazliet vēlāk. Ja vien jums nav sakāms kaut kas īpašs. Mēs eh, pievienam arvien vairāk informācijas, bet varbūt mēs varētu uzklausīt arī pārējās prezentācijas, un tad mēs varēsim vēlāk pievērsties atkal jautājumu un atbilžu sesijai. Tagad runāsim par valsts iepirkumu un patērētāju aizsardzību. Kā jūs zinat, šis jautājums ir ļoti būtisks mūsu komitejai. Tāpēc man ir liels prieks, ka pie mums ir Stīvens Verhulsts. Viņš ir ieradies pie mums no EFTAS uzraudzības iestādes, un viņš seko līdzi valsts iepirkuma dokumentiem. Man ir liels prieks arī redzēt pie mums uh, Norvēģijas patērētāju padomes uh, direktoru Audunu Skeitsfollu. Es ceru, ka es izrunāju jūsu uzvārdu pareizi. Jebkurā gadījumā liels prieks jūs šeit redzēt un došu jums tagad vārdu. Vispirms desmit minūtes Ferhulsta kungam, lūdzu. Liels paldies! Liels paldies priekšsēdētāji, godāmie parlamenta deputāti, dāmas un kungi! EFT uzraudzības padomjas vārdā es varu paust to, ka mums ir ļoti liels prieks skaidrot Eiropas parlamentam to, ko mēs darām. Mums ir liels prieks, ka mēs kļūstam redzamāki un ka mūs labāk pazīst. Mēs mūs patiešām priecē šis ielūgums. Man lūdzu nedaudz pastāstīt par mūsu politiku, kontrolējot to, kā tiek īstenoti Eiropas Savienības iepirkuma noteikumi ET un EFTA valstīs. Pirms es pievērsīšos šim konkrētajam jautājumam, es vēlētos no sākuma jums atgādināt, kādā veidā tad šī sistēma darbojas. Ja normatīvi akti tiek pieņemti Eiropas Savienības līmenī, tad ir jāuzsāk vesels process, pirms šī likumdošana kļūst par EET sistēmas daļu. Tas nozīmē, ka tad, kad šie likumdošanas akti tiek pieņemti Eiropas Savienības līmenī, tad EFTAS valstīs ir jāsāk procesi, eh, lai paskatītos, vai šie akti nerada kādas īpašas grūtības. Pēc tam ir jāved sarunas arī ar Eiropas Savienības partneriem, it īpaši ar komisiju. Un kaut kādi ir jāpieņem arī lēmums par šo normatīvo aktu inkorporāciju ET. To dara kopīgā komiteja Tajā piedalās gan EFTA valstu pārstāvji, gan arī Eiropas Savienības pārstāvji. Tas nozīmē, ka mums ir paralēla sistēma, mums ir paralēli noteikumu komplekti, kas darbojas no vienas puses Eiropas Savienībā, no otras puses ET. Taču šis process, ko es tikko aprakstīju, aizņem daudz laika. Tas ir ļoti būtiski, jo dažkārt tas nozīmē to, ka mūsu ikdienas darbā mēs novērojam to, ka Eiropas Savienības valstīs tie jau ir veci noteikumi. Es vēlējos to uzsvērt, un tagad kāds praktisks piemērs. Tas attiecas uz pēdējo dokumentu paku 2004. gada un 2005. gada direktīvas 17 un 18, kas noteica noteikumus valsts iepirkuma jomā. Šīs direktīvas tika pieņemtas 2004. gadā Eiropas Savienībā, un uh, tās stājās spēkā 2006. gada sākumā. Šīs direktīvas tika pieņemtas EET sistēmā 2007. gadā, bet stājās spēkā 2007. vēlāk 2007. gadā, bet Lichtensteinā pat 2008. gadā. Tādējādi mēs redzam, ka uh, šie normatīvi akti tiek pieņemti ar kavēšanos. Taču runājot vispārīgi, es varētu teikt, ka sekundāro tiesību aktu nosacījumi Eiropas Savienībā, kas attiecas uz desmit galvenajiem normatīviem aktiem, ka šie noteikumi pārsvarās ir spēkā arī EET valstīs. Pašlaik mēs gaidām, lai tiktu uh, pārņemta arī jaunā eh, patērētāju sūdzību direktīva. Un mums notiks konsultācija, notika konsultācijas ar Eiropas Savienības valstīm 2009. gada decembrī, bet, protams, pastāv vēl zināmas atšķirības šajā jomā. Tagad nedaudz paskaidrošu, kāda ir mūsu politika un kā mēs kontrolējam īstenošanu un ko mēs darām ieviešanas labā. Šī ir tāda kā divu ceļu politika. Pirmkārt, mums ir kontrolas politika. Mēs kontrolējam, kā tiek īstenoti Eiropas ekonomiskās telpas normatīvi akti. Mums ir pilnīgi skaidras procedūras, mums ir skaidri noteikti laika grafiki, mums ir jāsiko līdzi direktīvu īstenošanai un ieviešanai ET un EFTAS valstīs. Attiecībā uz direktīvām EFTA valstīm mums ir jānosūta paziņojums par ieviešanu. Šī procesa ietveros mēs aicinām EFTA dalībvalstis atsūtīt mums ne tikai atsauces uz normatīviem aktiem, bet uh, atsaucīt, ar, uh, atsūtīt arī šo normatīvo aktu tekstus un iespējams arī tulkojumu angļu valodā. Dažkārt mēs sagatavojam atbilstības tabulas, kuras mēs savukārt nosūtam EFTAS valstīm. Atkarībā no tā, cik šis jautājums ir sarežģīts vai arī cik normatīvais akts ir nozīmīgs, mēs veicam arī atbilstības izvērtējumu balstoties uz mūsu rīcībā sošo informāciju. Tā pati procedūra attiecas arī uz regulām. Kopumā runājot, šī sistēma darbojas šādā veidā. Trīs mēnešus pēc atbilstības tabulas mums ir apstiprinājumus par atbilstību, un ja šādas atbilstības nav, tad mēs sākam pārkāpumu procedūru, pēc septiņiem mēnešiem mēs nosūtam nolēmumu, un e, mūsu mērķis ir nosūtīt šo lietu EFTAS tiesai viena gada laikā. Protams, ka pastāv arī elastīgums, bet pēdējo gadu laikā mēs esam, pēdējo pāris gadu laikā mēs esam centušies rīkoties visnotaļ strikti, lai ievērotu noteiktos termiņus. Tas ir pirmais ceļš, kā darbojas mūsu politika, un tad otrs ceļš, kā rīkoties sūdzību gadījumos. Mums ir arī pašinstīva, ko mēs varam uzņemties valsts iepirkuma jomā. E, tagad, lai jums rastos e, izpratne par to, kā mēs darbojamies, pēdējo gadu laikā mēs esam uzsākuši astoņas sūdzības un četras e, jaunas izmeklēšanas, ko esam uzsākuši paši. Šajā sakarībā varu pieminēt arī to, ka izvērtējot šīs lietas, mēs skatām ne tikai tos normatīvos aktus, kas ir spēkā ET, bet mēs uh, pētam arī interpretēšanas dokumentus, ko ir uh, pieņēmis komisija, piemēram, paziņojumus. Tas nozīmē, ka šie ir tā saucamie neoficiālie tiesība akti, kas ir ļoti nozīmīgi mūsu ikdienas darbā. Uh, Es konsultējos arī ar komitejām. Mēs ļoti cieši sekojam līdzi tam, kas notiek. Sekojam līdz komisijas darbam. Attiecībā uz mūsu politiku, sūdzību un pašinstīvas gadījumos mēs šeit runājam par konkrētiem līgumiem vai procedūrām. Tradicionāli mums ir bijusi tāda īpaša politika. Pēc pirmā izvērtējuma, ja mūsu secinājumos ir teikts, ka ir pārkāpti ET noteikumi, tad mēs nosūtam vēstules EFTA valstīm, kur mēs izskaidrojam savus atklājumus, un tad mēs dodam iespēju EFTA valstīm atzīt eh, šos faktus un paust to, ka šīs valstis turpmāk nodrošinās, lai līgumslēdzēja iestādes vairs eh, neizdarītu šādus pārkāpumus. Ja tas tā arī notiek, tad mēs slēdzam lietu. Tādējādi mēs atbilstam šai idejai, ka e, zaudējumi ir jāmeklē un e, jāatlīdzina nacionālā līmenī. Un attiecīgajām pusēm vajadzētu izmantot dalībvalstīs es, spēkā esošās procedūras. Tādējādi mēs atrisinam arī dažādas praktiskas problēmas. Agrāk mums bija ļoti daudz lietu iepirkuma jomā. Iepriekš EFTA valstīs e, bija darbojās e, sūdzību padomes Pēc tam šis uh, sūdzību skaits pie mums samazinājās. Pašlaik mēs uh, pārskatām savu politiku. Mēs cenšamies būt uh, striktāki, tīpaši attiecībā uz konkrētiem līguma veidiem, tīpaši ilgtermiņa līgumiem vai arī līgumiem ar ļoti augstu summu, par ļoti augstu summu. Tas attiecas arī uz iepriekšējo, uz neseno judikatūru Eiropas kopienu tiesā. Tādējādi komisijai ir iespēja piespiest dalībvalstis, kas ir bijušas iesaistītas šādos pārkāpumos, pieņemt attiecīgos pasākumus, lai šo pārkāpumu novērstu. Domāju, ka būšu arī pateicis visu sakāmo. Pašlaik mēs esam nobeiguma posmā mūsu iekšējās sarunās, kādā veidā tad īsti piemērot šo politiku. Taču es ceru, ka es eh, esmu devis jums īsu pārskatu par mūsu darbu un veidu, kā mēs strādājam. Lielas paldies! Well, Lielas paldies! Ferholsta kungam. Šķiet, ka mūs visus īpaši pārsteidz jūsu pasākumu cītīgums. Šķīs, šķiet šīs sastarpējās atbilstības tabulas eh, starp komisiju un dalību valstīm ir pārņemtas arī jūsu sistēmā. Es zinu, ka šis, eh, šī frāze ir ļoti tehniska, bet jūs to ļoti labi pazīstat, jo jūs tikko mājāt ar galvu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs rīks, jo dažkārt šīs tabulas ir visnotaļ sarežģīti sastādīt. Skaits, Falkungs. Es vēlreiz ceru, ka esmu pareizi izrunājis jūsu vārdu, ir sagatavojis mums prezentāciju, un viņš mums pastāstīs par ļoti svarīgiem patērētāju tiesību aspektiem. Došu jums iet vārdu. Lielas paldies! Godājumie padomis uh, locekļi. Kā jūs zinat, uh, šajā situācijā, šajā jomā ir noticis daudz kas jauns. Mēs uh, nesen bijām Madridē 15. datumā, tur uzklausījām runu, un tagad es centīšos jums pastāstīt par aktuālāko informāciju, kā mēs rīkojamies no EFTA puses. Tagad pavisam e, īsa pamata informācija. Sākām strādāt par šo jautājumu 2004. gadā. Tas bija uh, ziņojums, ko mēs pasūtījām par Eiropas līgumtiesībām. Pēc tam tika sagatavots komisijas priekšlikums. Tas bija 2008. gada oktobris, un šķiet, ka eh, sabiedrība uzskatīja, ka patērētāja tiesības tādējādi tiek pasliktinātas. Šķiet, ka sekas nevienam nebija skaidras, un um, šie pieņēmumi bija visnotaļ apšaubāmi. Priekšlikums samazināja tiesības, lai nodrošinātu zemākas cenas un nodrošinātu labāku izvēli. Un sākotnējā atbilde bija uzdot jautājumu, vai tas mazinātu patērēto aizsardzību, vai tas palielinātu pārobežu tirzniecību un novestu pie labākas izvēles par zemāku cenu. Varbūt šajā priekšlikumā bija liekts pārāk liekas uzsvers uz e-komerciju. Tas balstījās uz zināšanām par to, ka aptuveni 7% no, no sabiedrības, no iedzīvotājiem ir īsnībā kaut ko pircis internetā pārobežu darījumos EFTAS valstīs. Šķiet, ka pavisam līdzīgs eh, cipars ir arī Eiropas Savienībā, tie ir 12%. No otras puses Eh, šī tiešsaistes vide ir ļoti svarīga, un to ir arī mm, gudri attīstīt. Madridē šajā runā mēs arī likām to uzsvaru, mēs to noteikti atbalstām. Esam veikuši diezgan daudz pētījumu par šiem jautājumiem. Šie pētījumi pat eh, tika sākti 2007. gadā, kad mēs publicējam ļoti plašu ziņojumu par e-komerciju. Uh, 45% no Eiropas Savienības ir iepirkušies ārvalstīs. Kā jūs zinat, Norvēģijā tika veikts pētījums, un mēs atklājām, ka internets tiek izmantots ļoti daudz. Mēs atklājām, ka ir arī divi tipi, kas dominēni. Tas ir uh, biļešu iepirkš, iepirkumi un arī ceļojumi. Tajā pašā laikā arī lietotu preču iepirkumi tad patērētājs no patērētāja. Un īstenībā neviens no šiem pirkumiem netiek eh, iekļauts direktīvā. Iemesls, kāpēc cilvēki nevēlas iepirkties ārvalstīs, ir tas, ka to tiek ļoti maz aizsargāti patērētāji un arī uh, drošības uztver izpratni par drošību ir ļoti zema. Patērētāji arī nepārbauda līguma noteikumus. Tas, protams, nav pārsteidzoši. Mēs pētījām arī Eirobarometra pētījumus un atklājām, ka no pārdošanas viedokļa mēs nevaram atrast nekādu īpaši spēcīgu atbalstu. Diez vai dalībvalstu noteikumi kaut kādā veidā ierobežotu pārobežu tirzniecību. Pētījumā norādīts, ka tas īpaši neietekmē šāda veida komerciju šīs um, noteikuma atšķirības. Tāpat arī ir ziņojums par privātumu. Tas ir ļoti svarīgs darbs. Mēs to saucam par līguma apātiju. Tas nozīmē, ka patērētāji nolaidīgi izturas pret līguma noteikumiem. Šajā pētījumā arī tika atklāts, ka dažos gadījumos patērētājiem ir jālasa līgumi, kas ir pat 44 lapas gari, un tas ir noteikti ļoti daudz. Tātad. Šeit ir runa par izpratni par drošību. Mums vajadzētu nodrošināt, lai interneta vide būtu pietiekami droša patērētājiem, lai eh, šo interneta vidi varētu izmantot kā tirgu, kā vietu, kur iepirkties. Priekšlikums bija samazināt eh, laika termiņu sūdzību iesniegšanai. Tādējādi tas tiktu ievērojami samazināts vairākās valstīs. Norvēģijā tas būtu samazināt šo laiku no pieciem uz diviem gadiem. Otrs ir piešķirt pārdevējiem jaunas tiesības, tātad 37 dienas tas var par brīvu eh, pasludināt līgumu par spēkā nēsošu. Tāpat arī ir iespēja pateikt, ka līguma noteikumi nav godīgi. Mēs uzskatām, ka vajadzētu stiprināt patērētāju tiesības. Mums ir ļoti daudz ieteikumu, kā mēs to varētu panākt. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga efektīva aizsardzības sistēma tad, ja preces ir defektīvas, ka tās neatbilst tām, ko pērcērs ir sagaidījis. Mums ir vajadzīgs arī tāds ietvers, kas nodrošinātu efektīvu aizsardzību visos patērētāju līgu, līgumos. Tāpat arī jādomā par tiešsaistes darījumiem. Mēs uzskatām, ka ir jā, jāparedz arī aizsardzība pret negodīgiem līguma noteikumiem. Tāpat arī ir jāaizsargā patērētāju veiktie maksājumi. Vēlētos uzsvērt, ka maksājumi ir ļoti svarīgs punkts šajā gadījumā. Tāpat es uzskatu, ka vajadzētu arī attiecīgus uh, pasākumus, lai patērētāji varētu iesniegt sūdzības. Ir jāparedz arī pietiekami augsts harmonizācijas līmenis tikai tajās jomās, kur mēs redzam, ka pašlaik minimālā harmonizācija rada šķēršļus tirdzniecībai. Es domāju, ka mums vajadzētu veikt vairāk pētījumus par šiem jautājumiem. Mēs īsti nezinām, kā pašlaik eh, šie punkti ietekmē tirgu. Tāpat arī ir jādomā par harmonizāciju tikai tad, ja e, šie līmeņi ir e, pašlaik augstākajā EET līmenī. Mums ir jāparedz pietiekami skaidri un e, droši harmonizēti noteikumi. Noslēgumā sabiedrība un patērētā organizācijas gan Eiropas Savienībā, gan EFTA dalību valstīs ir uzstādījušas kopīgu mērķi ar komisiju. Mēs vēlamies, lai patērētāja sardzība tiktu paaugstināta un lai uzņēmējdarbības vīde būtu uzticama. Es domāju, ka tas būtu arī pēdējais eh, teikums manā runā. Paldies! Well, thank, thank very, very Lielas paldies, jā, jūs nostāja pilnīgi skaidra. Referents par patērētāju tiesību jautājumiem bija šeit zālē iepriekš, bet varbūt mēs tagad varētu pievērsties atsevišķiem konkrētiem detalizētiem punktiem arī ārpus šīs sanāksmes. Varbūt mēs varam doties pāriest pusdienas vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, man šķiet, ka šis jūsu pēdējais laiks, nu, nebūtu nav tālu no tiem secinājumiem, pie kā grasās nonākt arī šī komiteja. Tas ir veids, kā veidot mūsu lēmumus. Tā bija frāze, ko pieminēja pirms tam Toblers kundze. Domāju, ka līdz ar to varam šobrīd dot vārdu deputātiem diskusijām, pārāk plašas tās nebūs. Bet eh, procesu izmantosim tādu pašu kā iepriekš. Tad, ja ir kādi kolēģi, kas vēlas uzdot jautājumus, lūdzu, tagad ir tā iespēja ņemot vērā abas minētās prezentācijas par valsts iepirkumu. Un varbūt varat eh, atsaukties arī uz citiem punktiem, kas tik minēts, bet pirms mēs to darām, gribēju šeit mūsu vidū sveitu Polu Rūbiku mani kolēģi, kas šeit pārstāv Eiropas parlamenta delegāciju uz Šveici, Islandi, Lihtenšteinu un Eiropas ekonomisko zonu kopumā. Jeb Eiropas ekonomiko tē, telpu, tātad, lai kā mēs to arī neteikt, nesauktu ET vai EZ Un viņš tā tad ir atbildīgs par šīm starpiestāžu sadarbību un koordināciju. Tātad paldies viņam par to, ka viņš ir šeit klāt. Tātad vai ir kāds jautājums kādiem no panelistiem, vai varbūt kāds jautājums saistībā ar iepriekšēju jautājumu švābkungs? Liels paldies priekšsēdētē. Liels paldies Ferhusta kungam un Skeitsfalu kungam par mm -hmm. viņu tematiem. Viņi, protams, vēlas nodrošināt, lai mēs arī turpmāk turpinātu ar viņiem konsultēties. Rubikungs pašlaik gatavo ziņojumu par eh, šiem jautājumiem. Viņš noteikti ņems vērā jūs ieteikumus. Mums ir ļoti būtiski izveidot šeit līdzvērtīgas spēles noteikumus ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī uh, plašākā jomā. Tas pats attiecas uz EFTA un iespējams tālāk arī uz Ķīnu. Mums ir liels problēmas ar to, ka uh, Ķīnas uh, slēdzot līgumus ar Ķīnu, mēs eh, saskaramies ar dažādām grūtībām. Tas pats attiecas arī uz patērētāju tiesību uh, direktīvu, bet šķiet, ka pirmdien mēs jau par šiem jautājumiem spriedām. Es gribētu vēlreiz jā, eh, jā, lūgt Toblers kundzei, un šis uh, jautājums, kas viņai jau tika uzdots, varbūt viņa varētu uz to atbildēt, proti, cik tālu no pēc viņas domām šis samērīgums attiecībā uz regulu, ja runa par darba ņēmējiem, cik ātri vajadzētu eh, paziņot, cik, kāds eh, ir šis termiņš eh, darba devējiem? Uh, uh, Vai vēl kāds, jau, vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Tad, tad jūs vēlaties, kurš, kur atbild jūs vēlaties? Tātad Toblers kundze, jā, atgriežamies, acīm redzot, piepriekšējās prezentācijas. Varbūt tad lūkšu profesori arī atbildēt uz šo jautājumu. Toblers kundze, lūdzu. Lielas paldies! Priecāšos pievērsties šim konkrētajam jautājumam. Konkrētais piemērs, kas tika minēts, bija šīs astoņu dienu uh, paziņošanas uh, pienākums. Un tas ir saistīts ar šo divpusējo likumdošanu no juridiskās perspektīvas raugoties. Uh, šādās situācijās faktiski tā ir diskriminējoša prasība, jo tā tiek piemērot tikai un vienīgi pakalpojumu sniedzējiem no, no, no valstīm ārpus Šveices, un tas, protams, ir problemātiski. Šveice ir centusies uh, nākt klajā ar argumentiem, ka šī prasība tiek ietverta un paredzēta šajos divpusējos tiesību aktu noteikumos, kas saistīta ar darbinieku nosūtīšanas direktīvu, respektīvi, ka šī prasība saistīta ar darba ņēmēju situāciju, stāvokļa aizsargāšanu un nodarbinātības aizsargāšanu. Nu, un tādā gadījumā tā, protams, būtu pieņemama šī prasība, respektīvi, ka šis e, periods par paziņošanu ir saistīts ar darbinieku aizsargāšanu. Ja tā tas ir, tad tādā gadījumā šī prasība proporcionalitāte samērīgums tomēr ir jāievērto. Un tomēr man šķiet, ka varbūt šajā gadījumā tomēr mums vajadzētu izturēties kritiski un ļaujiet man tā arī teikt, gluži kā jurists, es teiktu, ka tomēr te varētu vairāk kritikas vērst pret šo konkrēto punktu, paturot prātā, ka tā ir prasība, kas nepastāv tikai un vien Šveicē, bet arī citās valstīs. Ja runājam par samērīgumu, tad tādā gadījumā būtiskākais jautājums ir tas, ka izman, izvēlētais pasākum, izvēlētajam pasākumam jābūt vismazāk ierobežojošajam pasākumam. Respektīvi, ja ir kāda cita mazāk ierobežoša alternatīva, tad tā ir jāizvēlas. Un ja mēs skatāmies uz precedenta tiesībām, ko izveidojas EKT, tad tādā gadījumā ļoti labi piemēri te pieejam. Nu, piemēram, iepriekšējais autorizācijas pienākums ir tās, ka tiesa uzreiz par, pateikusi, ka lielāko tiesu parasti pietiek ar to, ka tiek informēts varas iestādes par to, kā norisinās process, un tajā pašā laikā tiek ļau, nav pieļauta ekonomiskā aktivitāte. Jau tā var notikt bez jebkādas tālākas kavēšanās un šķēršļiem. Bet tās, tā nav tā alternatīva, kas šobrīd šeit teik, tiek izmantot, un tāpēc mēs varam vaicāt, vai šī prasība atbilst proporcionalitātes noteikumiem, ja ir vajadzīgs pilnīgi, pilnas astoņas dienas, lai veiktu visus testus un pārbaudus, un manuprāt, nebūtu, vai tad nebūtu vienkārši pieteikam ar to, ka varas iestādes tiek informētas par to, kā šis pro, pakalpojums tiek sniegs, un tad, kad tās attiecīgo informāciju saņem, tas, protams, var veikt attiecīgi testus un tam līdzīgi, vai visas atbilstības tiek nodošanas, bet tāpat laikā pakalpojums jau norisinātos. Nevis veltīt veselas astoņas dienas, kas ir šķērslis, kas ir kavēšanās eh, pakalpojums sniedzējiem. Nu, tāpēc es tīri no juridiska skatu punkta raugoties vēlētos izteikties kritiski pret šādu jautājumu un domāju, ka ja šāda vē, ja prasība par šo principu tik iesniegt TKT, tad es domāju, ka tiesa eh, pieslietos manam viedoklim, jo gadu gaitā mēs esam arvien vairāk redzējuši, ka uh, tiesa izvēlas precīzi ievērot proporcionalitātes principu. Nu, tāpēc šeit man tomēr ir jāliek šī jautājuma zīme attiecībās proporcionalitātes principu ievērošanu. Ja mēs runājam šeit par darbinieku aiz, aiz, aizstāvēšanu, tad nu, tomēr jāizvēlas vismazāk ierobežojušais, ierobežoju alternatīvu. Paldies! Pakalpojumu direktīvas kontekstā jāsaka, šis jautājums bija viens no būtiskākajiem. Uh, Nu, un te mēs runājam īpaši par maziem uzņēmumiem un pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Re šīs direktīvas mērķis bija sākotnēji panākt šo līdzsvaru no vienas puses īstenojot darbinieku nosūtīšanas direktīvas noteikums, un daļa no tiem arī tika pat uh, izņemti no direktīvas, tāpat laikā cenšoties nodrošināt arī šos pārējos noteikumus. Domāju, ka te es apstiprinu jūs teikto. Šķiet, ka citu jautājumu nav, un tāpēc ierosinu pāriet pie nākamās eh, šīs uzklausīšanas sadaļas. Un pēc tam mēs varam īstenot tādas plašākas diskusijas, jo šī ir tāda plašāka, šis tāds plašāks plan planēls, kur runājam par nākotnes perspektīvām un institucionāliem jautājumiem. Šķiet, ka Rūga kungs, kas ir oficiāls šī paneļa dalībnieks, varētu ieņemt vietu šeit man blakus, un tad es varētu iepazīstināt jūs arī ar pārējiem uzaicinātajiem runā runātājiem. Tātad, saka Harbor kungs, Būs divas prezentācijas, šķiet arī profesori Tobleri nāks klajā ar vēl vienu prezentāciju, ja viņi to vēlas, tad to, protams, viņi var arī darīt. Nu, alternatīvi viņi varētu vienkārši atbildēt uz jautājumiem un varbūt vairākas piezīmes vēl par to, kas ir dzirdēts. Ehm, nē, jūs sakāt, nē, nu tā tad ļoti labi, tad mēs varētu uzdot jums vēlāk jautājumus. Tātad prezentācija mums sniegs persona, ar kur nāsi jūs vēl iepazīstinās un tā ir Andrija Entner Koch. Viņa ir Lichtensteins EEZ koordinācijas vienības direktora. Un uh, e, viņi varētu runāt par tādiem jautājumiem, kas mums tiešām interesē. Tas ir, piemēram, solvit sistēma, informācijas sistēma. Jo, nu, zināmā mērā tas ir, te mēs runājam par šo vienotā kontaktu punktu attiecībā uz visu, kas saistīts ar iekšēto tirgu. Nu, un, protams, ar prieku mūsu vidū sveicu arī uh, Zviedrijas misijas Eiropas Savienībā vadītāju Žaku de Vodvilu. Paldies, ka varējāt mums pievienoties šorīt. Mūsu video arī Mr. Hond no komisijas, un arī viņš izteiksies Tātad eh, katram no jums dosim četras minūtes, lai jūs nākat klajā ar saviem viedokļiem, un pēc tam uh, eh, visus šos pārējos paneļu dalībniekus iesaistīsim kopējā jautājumu un atbilžu sesijā. Es domāju, ka tā varētu būt tāda ļoti dzīvīga jautājumu un atbilžu sadaļa Un ne jau uz visiem jautājumiem varēsim šodien atbildēt nenoliedzami, bet domāju, ka referentam būs beig beigās ļoti daudz plašas, bagāts informācijas, ko paņemt līdzi un ko pēc tam uh, iestrādāt tālāk savā ziņojumā. Tātad vispirms Andrē Entner Koha. Priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, pirmkārt es vēlētos pateikties par iespēju apspriest turpmākās perspektīvas un institucionālos jautājumus, kas saistās ar iekšējo tirgu Eiropas ekonomiskajā telpā. Nav nekādu šaubu, ka ETL nolīgums ir pierādījis savu vērtību pēdējo gandrīz 16 gadu laikā, un pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir laiks paskatīties nākotnē. Šajā kontekstā es vēlētos vērt jūs uzmanību uz ziņojumu. To ir sagatavojusi Toblers kundze, un tajā ir dots ļoti labs pārskats un kopsavilkums par EET funkcionēšanu un tās turpmākajām, turpmākajām izaicinājumiem. Es vēlētos iz, izmantot šo ziņojumu un likt uzsveru uz praktiskajiem aspektiem EET darbā, kā arī uz turpmākajiem izaicinājumiem. Vispirms dažas piezīmes par institucionālo iekārtu. ET nolīgums ir unikāls, bet tajā pašā laikā labi līdzsvarots nolīgums, kas tika izveidots, lai izveidotu iekšējo tirgu, kurā ir ietvertas ne tikai ES dalībvalstis, bet arī trīs EFTA dalībvalstis - Norvēģija, Islāna un Lihtenšteina. E, Eiropas Savienības iekšējais tirgus labi funkcionē, un tieši tāpat labi funkcionē arī ET Tas ir saistīts ar ET nolīgumu institucionālo iekārtojumu, kas ir izrādījies, būt, ka tas ir pietiekami dinamisks un arī elastīgs uh, juridisks instruments, uh, kur, kur darbojas valstis, kurām nav īsti dalība valsts statusa. To pierāda arī tas, ka ET nolīgums līdz šim bez nekādām problēmām ir ticis galā ar izaicinājumiem, kas izriet no daudzām izmaiņām, kuras Eiropas Savienība pati ir piedzīvojusi kopš 92. gada. Homogēniskums no praktiskā viedokļa. Lai izpildītu homogēnas ET mērķi, puses ir izveidojušas e, tiesisko kārtību Eiropas kopienas ET EFTA valstīs, tajās jomās, ko aptver ET noliegums. Tas tiek darīts ar ikmēneša lēmumiem, kop, kopējā komitejā, un tāpat tas parādās arī e, Eiropas Savienības aktu skaitā. Tātad pašlaik tie ir gandrīz 6000 ET normatīvu aktu. Visas ET un EFTA valstis ir apņēmušās um, dot savu ieguldījumu iekšējā tirgu, un to pierāda mūsu labie ieviešanas rādītāji. Saskaņā ar pēdējo iekšējā tirgus um, līmeņa izvērtēšanas padomi, ko veids EFTA uzraudzības iestāde. Lihtenšteina izpil, nav izpildījusi tikai 0,4%, Norvēģija 0,5% un Islanda 1,3% no normatīviem aktiem. Tajā pašā laikā EFTA valstis ir izrādījušas vēlmi nodrošināt atbilstošu Eiropas Savienības normatīvu aktu piemērošanu. Tas nozīmē, ka mums ir jāsastāda jauni ETF noteikumi, iespēja piedalīties jaunās komitejās šīs ieviešanas, ieviešanas semināri ir ļoti būtiski no praktiskā viedokļa, lai iekšējais tirgus varētu labi funkcionēt un lai varētu pietiekami labi lievi, ieviest un piemērot iekšējā tirgus noteikumus. Fakts, ka ETF valstis līdz šim varēja piedalīties gandrīz 500 Eiropas Savienības komitejās, neskatoties uz ET, ET nolīguma dinamisko elementu, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc homogēniskumu varēs sasniegt, un tas kļūs vēl svarīgāk, ņemot vērā pašreizējās izmaiņas Eiropas Savienībā, kā arī ņemot vērā turpmākos izaicinājumus ET nolīgumam. Varbūt vēlāk es varētu arī nedaudz pastāstīt par pakāpojuma direktīvu, tāpēc, ka es biju atbildīga arī par pakāpojuma direktīvas ieviešanu Lihtenšteinā. Kādi tad ir turpmākie izaicinājumi ET nolīgumam? Ir skaidrs, ka galvenais izaicinājums būs, kā izvērtēt šos elementus nākotnē, tīpaši tad, kad eh, tiks apvienoti trīs pīlāri Eiropas Savienībā. Taču šīs izmaiņas neatiecas uz ET eh, e nolīgumu tieši. Tās būs daudz grūtāk izvērtēt, mums būs grūti pateikt, vai normatīvi akti attiecas uz ES vai nē jauno Eiropas Savienības normatīvu aktu mm, juridiskā bāze un to izvietojums pīlārā parasti tika izmantots kā norādījums tam, vai šie normatīvi akti uz mums attiecas. Taču diez vai tas radīs jaunas problēmas, tāpēc ka atsevišķie izvērtējumi par ET un ES normatīviem aktiem tiek veikti jebkurā gadījumā. Mēs, trīs EFTAS valstis, esam jau saskārušās ar dažādiem izaicinājumiem, kas attiecas uz likumdošanu, kurā ir ietverti nosacījumi, kas iz, iziet ārpus ētē e nolīguma aptvēruma, piemēram, emisiju tirdzniecības schēma. Tieši tāpēc šī izaicinājumi nav jauni ētē e sadarbībā, taču pīlāru apvienošana prasīs lai jaunie Eiropas Savienības akti tiktu vēl rūpīgāk izpētīti katrā sešķā gadījumā, lai noteikti, vai tie attiecas uz ET. Ja nepieciešams, tad atbildi šo jautājumu varēs rast Uh, kopējās komitejas lēmumu adaptāš, adaptācijas tekstos. Taču es domāju, ka ir svarīgi uzsvērt to, ka iekšējā tirgus pareiza funkcionēšana mums arvien būs svarīga, jo tas ir būtiski visām ETFTS valstīm. Lielas paldies jums visiem, un mēs uh, ar prieku turpināsim arī pasiprināt sadarboties ar Eiropas parlamentu. Lielas paldies, priekšsādātājs! Paldies, jūs atsūtījāt arī šo dokumentu, kas visiem ir pieejams. Es domāju, te ir pieminēti ļoti interesanti aspekti attiecībās pakāpojumu direktīvu. Mēs noteikti eh, ņemsim to vērā, tad, kad mēs spriedīsim par ieviešanu. Tagad man ir liels prieks sveikt vēstnieku eh, Žaku de Vatvielu, kuram arī ir četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs! godājamie deputāti, dāmas un kungi. Es iesākumā gribētu pateikties par to, ka jūs organizējāt šo uzklausīšanu un ka jūs eh, esat gatavi uzklausīt mūs un arī veltīt laiku Eiropas ekonomiskās zonas eh, nolīguma dalību valstu uzklausīšanai. Tā ir ļoti laba iniciatīva. Šī rīta diskusijas uzsver to, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Šveici ir ļoti svarīgas un sarežģītas. Es gribētu šeit atgādināt, ka pat labam mums ir diezgan paradoxāla situācija. Šveice geogrāfiski atrodas Eiropas Savienības sirdī, taču no institucionāla viedokļa tā ir ārpusnās. Un tā arī nav Eiropas ekonomiskās zonas valsts. Un pēc um, ASV Tā ir nākošā valsts, ar kur mums ir ļoti daudz sakaru. Un Eiropas Savienības eksportētājiem uh, ir lieliska tirdzniecības iespēja. Katru gadu viņi iegūst apmēram 15 miljārdus eiro, pateicoties uh, tirdzniecībai ar Šveici. Un uh, ir iespēja strādāt ar 12, e, 2 e, miljoniem e, Šveices iedzīvotāji, un tur taču vēl jāņem vērā visi tie, kas dzīvo pie Šveices robežas un reāli visvairāk uzturs tieši Šveicē. Tātad pašreizējā situācija padara ekonomiku par tādu kā ķīlnieci, jo ir daudz uh, visādu nolīgumu un arī pastāvīgā tiesība aktu attīstība vienā Um, valstī Šveicē un uh, citās un Eiropas Savienības dalība valstīs. Un līdz ar to ir daudz ievēltīja laika, lai risinātu šīs problēmas. Mēs esam runājuši par brīvu personu kustību un vēl es gribētu atgādināšu, ka apmēram 2008. gadā bija apmēram 300 Eiropas Savienības pilsoņu ikdienas, kas uh, nāca uz uh, Šveici, gribēja Eh, pārvākties uz Šveici un tur dzīvo strādāt, bet Šveices eh, pilsoņu uh, skaits uh, Eiropas Savienībā ikdienas bija tikai desmit uh, cilvēki, līdz ar to šī situācija bija visnotaļ nep neproporcionāla. Tātad līdz ar to no ekonomiskā viedokļa šie nolīgumi ir ļoti labvēlīgi, lai arī vēl ar vien tie būtu uzlabojami. Un mēs esam paredzējuši pa, padziļināt un attīstāt, attīstīt mūsu attiecības ar Eiropas Savienību. Un šis uh, piemērs par um, Dižonas uh, upeņu principa vienpusēju piemērošanu no Šveices puses pierāda mūsu lielo gribu sadarboties ar Eiropas Savienību Jo īpaši ņem vērā to, ka Šveice ir ļoti protekcionistiska valsts attiecībā uz saviem lauksaimniecības produktiem. Un jūs redzat, cik tā ir atklāta uh, tirzniecībai ar lauksaimniecības produktiem. Taču mēs saskaramies arī ar institucionālām grūtībām, tas jau tik minēts, piemēram, jaunas, jauni izaicinājumi, jo ar vien uh, vairāk attīstās akī komunitēra un mums tam ir jāsako un arī EKT jurisprudence. Un tas notiek tādā situācijā, kad ir arī jāievēro, jāciena abu līgumslēdzēju pušu suveren, suverenitāte. Komisija nesen ir uzsvērusi, ka šie jautājumi, kas eh, skar vairākas jomas, ir risināmi horizontālā līmenī. Šī ideja ir interesanta, ir vērts to izskatīt, bet es jums tagad jums varu jau sacīt, ka no Šveices puses mēs ļoti vēlamies sniegt savu ieguldījumu, eh, veicinot efektivitāti un eh, arī attīstot mūsu, attī, mūsu attiecības nākotnē visos līmeņos. Paldies! Liels paldies! Un es domāju, ka daudz no mums nav sapratuši, cik lielā mērā Eiropas Savienības pilsoņi uh, dodas uz Šveici. Jūs arī atgādājāt par tirzniecības saitēm. Un tagad es gribētu dot vārdu Vanel kungam no Eiropas komisijas un Reliks, kung, Reliks pārs, organizācijas pārstāvim. Lūdzu, vārds komisijas pārstāvim. Uh, Paldies, priekšstādātāji, paldies par uzaicinājumu piedalīties šai uzklausīšanā. Jā, e, es tiešām pārstāvu Releks komisijā, un, e, jo īpaši nodaļa attiecībām ar Šveici Eiropas ekonomiskās zonas e, nolīguma īstenošanai. Tādēļ es jums sniegšu ieskatu, kāds ir mūsu viedokšējus jautājums. Protams, ka attiecības ar E, Eiropas ekonomiskās zonas valstīm un Šveici mums ir prioritāra joma. E, e, Eiropas ekonomiskās e, zonas nolīgums ir nostāda e, līgumslēdzēju pusi gandrīz tādā kā dalībvalsts statusā, un kopš 1994. gada tas ir darbojies ļoti labi, un tādā veidā tas nodrošina EFTA dalībvalstu piedalīšanos mūsu iekšējā tirgu. Un kā jau sacīja vairāk runātāji pirms manis, eh, šis nolīgums darbojas ļoti labi, un man jāsaka, ka tā veiksme, liela, tā sekmes ir lielā mērā pateicībā EFTA, ir pateicoties EFTA valstu ieguldījumam, jo šeit ir ļoti stabila divu pilāru struktūra, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu īstenot šo nolīgumu. Un uh, šīs valstis ir uh, veltījuši daudz pūļu, lai uh, īstenotu aki komunitēru un arī uzrādījušas ļoti labu sadarbības līmeni, jo īpaši saistībā ar EKT mm, tiesu prakses īstenošanu, un mums ir e, tādi, tāda ir tā situācija, kāpēc šis nolīgums darbojas tik labi. Un tad kādi būtu izaicinājumi Eiropas ekonomiskās e, zonas nolīgumam? Protams, e, tas tika uh, īstenots sarunu gaitā no 1992. līdz 1994. gadam, un tajā laikā galvenais bija uh, Um, nodrošināt arī personu un pakalpojumu brīvu kustību. Un līdz ar to tas arī bija galvenais uh, šajā nolīgumā tajā laikā. Uh, bet pēc tam arī attīstījās uh, ekonomiskā un valūtas savienība. Un tas tagad ir izaicinājums, kā mēs varam šīs lietas saistīt ar Eiropas ekonomiskās zonas partneriem, jo būtībā šis nolīgums vēl ar vienu ir ierobežojošs. Tas ir saistīts tikai ar iekšējo tirgu. Laikā, kad eh, no, norisinājās sarunas par šo nolīgumu, eh, galvenais sarunu partners bija komisija, taču kopš tā laika situācija ir attīstījusies tā, ka ir iestājušies daudzi citi ļoti svarīgi dalībnieki. Protams, ka te ir runa arī par Eiropas parlamentu, kura funkcijas kļūst vēl jau svarīgāks Lisabons līgumam stājoties spēkā. Bet es uzskatu, ka nākotnē mums ir labas perspektīvas. Un eh, tad, kad mēs uh, izvērtām sarunas par šo EZ, e vai EFTA nolīgumu, tad eh, no Eiropas Savienības puses bija 12 valstis un no otras puses bija 7, bet tagad, protams, valstu skaits no Eiropas Savienības puses ir pieaudzis. Eh, būtībā tas var eh, darboties ar diviem divām valstīm no EFTA puses, un būtībā mēs neuzskatām, ka nākošajā, ka nākotnē mums būtu jāmaina kaut kas šai situācijā. Nu, mums attiecībā uz nākotni ir divpusēja sektorāla pieeja. Mums ir apmēram simts nolīgumu dažādās nozarēs, bet Mēs esam ierobežot tajā, ko mēs varam sasniegt ar šo nozaru pieeju. Un eh, ir konstatēts, ka mēs esam ierobežot tajā ziņā, ka mums ir atkal no jauna jāizvērš sarunas līdztekus tam, kā attīstās aki komunitē, un, protams, ka tas ir sarežģīts process. Mēs esam piedzīvojuši, ka tajās eh, jomās, jaunajās sadarbības jomās, par kurām mēs tagad spriežam, piemēram, par neharmonizētajiem eh, lauksaimniecības produktiem un par eh, citiem produktiem, mēs saskaramies ar horizontālām problēmām, kas mums ir jārisina. Mums ir tātad jārisina problēma, kā uh, strādāt ar uh, pastāvīgo uh, EKT eh, e jurisprudences attīstību, ar akī komunitēra attīstību. Un, protams, ka mums būs jāmeklē veidi, kā to izdarīt nākotnē. Tādi, lūk, ir eh, Šveices izaicinājumi. Un es domāju, ar to tad es arī varētu nobeigt savu runu. Paldies! Paldies! Lielas paldies ar priekšsēdētāju! Um, uh, out... Es domāju, šādā veidā mēs skaidri redzam, kādā kontekstā strādā Eiropas komisija, un tas arī ir svarīgi mums. Un tagad es gribētu dot vārdu Polam Rūbigam. Un viņš, ir, eh, viņš runās par tiem izaicinājumiem, kas stājas eh, starp parlamentu delegācijas priekšā. Lūdzu, vārds jums. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Man ļoti priecēja, ka šodien mēs atkal sēžam kopā ar draugiem. Un uh, Eiropas integrācija vēl ar vienu ir palicis tāds individuāls process. Ja mēs paskatāmies uz iekšējā tirgus izveidi, uz tās pirmsākumiem, mēs redzam, ka ir attaistījušies dažādi atšķirīgi modeļi, un katrs, katram no šiem modeļi, modeļiem ir gan uh, priekšrocības, gan arī trūkumi. Katrs ir vēlējis savu integrācijas modeli, es uh, redzu arī, ka Um, es zinu arī, kādas Austrijā darbojās. Es gribētu pieminēt arī Zviedriju un Somiju. Mēs esam izvēlējušies šo integrāciju, un ja mēs paskatāmies uh, pagātnē, tad iepriekšējos gados noteikti ir bijis izšķiroši tas, ka šeit Eiropas Savienībā mēs esam politiski pilnībā integrēti. Mēs sēžam šeit parlamentā komitejā, mums ir savs komisārs, mums ir uh, kopiena tiesa, kurā sēž mūsu tiesnesis ir arī citas tiesas, kuros mēs esam ļoti labi pārstāvēti. Mums ir visa vajadzīgā informācija, un līdz ar to mēs arī varam piedalīties lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā. Tas nav atkarīgs no valsts lieluma, bet eh, gan varbūt vairāk no tieši no personībām, kas šeit darbojas un kuri nodarbojas ar šo pārliecināšanas darbu. Tas tāpat attiecas arī uz Eiropas ierēģiem. Mēs redzam, ka šeit ir daudz dažādu specializētu ierēģu, kas turpina attīstīt savas speciālistu zināšanas. Un šis integrācijas modelis nodrošina arī lielākas iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā. Šim modelim ir tāda priekšrocība, ka no vienas puses mēs sniedzam savu kompetenci, un otras puses mēs arī iegūstam kompetenci. Tas nozīmē, ka mēs eh, no šādas savas nacionālās valsts, protams, eh, kaut ko mums vajag dalīt ar citām valstīm, kaut ko no savas dalībvalsts kompetences, bet eh, katrā no šīm 27 dalībvalstīm taču galu galā lemj kopā ar pārējām 26 dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka šī dalībvalstu politika tiek dalīta. Ministri tie, kas un pieņem lēmumus kopā, viņi tie, kas kā vienlīdzīgi spēles partneri ar pārējo valstu ministriem. Un man ļoti pārsteidzoši šķita tas, ka šeit mums parlamentā ir 23 dažādas valodas. Un šķiet, ka tas viss ir ļoti labi organizēts. Un šķiet, ka šeit nav vispār nekādu saprašanās problēmu. Mūsu rīcība ir nedaudz atšķirīga nekā nacionālā līmenī. Nacionālā līmenī tiek ievēlēta pārtie, kas tad sastāda valdību, uh, Tad eh, valdība norāda uz eh, vadlīnijām, uz eh, to, ko tā vēlas darīt, un tad turpina to īstenot. Eiropas līmenī tas ir pilnīgi savādāk. Šeit mums ir vajadzīga komisija, kas vispirms nāk klājā ar iniciatīvu, ar priekšlikumu. Tas ir ļoti komplicēts pasākums. Šeit ir runa par 27 dalību valstīm, no kurām nāk dažādi speciālisti. Mums ir jāsklausa speciālistu viedoklis. Mums ir jāsastāda dokumentu paketē, kur ir jāpanāk vienošanās diezgan augstā līmenī. Tad mums ir komisāri, mums noteikti šādi speciālistu konsultācijas, un beigās parasti tā ir tāda vienprātīga vienošanās, tur visiem ir jābūt viensprātis. Mēs vienmēr atceramies, ka šeit ir runa par harmonizāciju un kompetenci. Šis lēmums īstenībā ir saistīts arī ar otru svarīgu diskusiju, ko tad saka dalībvalstis, ko saka šie tieši ievēlētie deputāti. Un abām pusēm noteikti ir taisnība. Mm, abiem ir tiesības izmainīt komisijas priekšlikumu. Gan ministri, gan deputāti arī var piedalīties likumdošanas darbā. Un tikai tad, kad ir uh, panākta vienošanās ar padomi un uh, parlamentu, kad ir panākts vairākums, tad var pieņemt normatīvo aktu. Tas nozīmē, ka pie viena teksta strādā trīs uh, institūcijas. Mana 14 gada darba pieredze rāda, ka mēs nestrādājam neatkarīgi, mēs strādājam neatkarīgi mm, viens no otra. Tas nenozīmē, ka mēs izdarītu viens otru spiedienu. Protams, ka lēmumi ir jāpieņem balstoties uz mūsu pašu kompetenci. Tāpēc noslēgumā es vēlētos vēl pastāstīt kādu punktu, kas man šķiet ļoti būtisks. Mums ir tirgus ar 500 miljoniem cilvēku, tas ir tirgus ar visaugstāko pirkspēju pasaulē, taču tajā pašā laikā mēs saskaramies arī ar lielām problēmām, kas ir parādījušās pa šo laiku. Iepriekšējie runa par kapitāla kustību. Šeit dalībvalstis eh, ir atbildīgas par nodokļiem. Daudzas dalībvalstis tagad eh, izmanto eh, šī, šī, šo savu kompetenci nodokļu jomā, lai izsistu iekšējo tirgu no līdzsvara. Manuprāt, tā ir ļoti bīstama parādība. Daudzos gadījumos mums ir dubultās aplikšanas ar nodokļiem likumdošana, un uh, briežiem, brīžiem tas rada ļoti lielas problēmas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šeit ir ļoti augsts risks. Šī nodokļu joma vēl būtībā nav pilnībā noskaidrota. Mēs īsti nezinām, eh, kas ir privātā sfēra, kur mēs vēlamies pilnīgu caurredzamību. Tieši tāpēc šeit ir ļoti svarīgi lēmumi jāpieņem, un mums ir vēl vajadzīgs daudz debašu par šiem jautājumiem. Mums ir jādomā par iespējamo harmonizāciju. Tāpat šeit ir arī šīs deviņas dalība valstis. Un, uh, aic, un tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu intensīvāk par to diskutēt, un es priecājos par mūsu turpmāko dialogu. Lielas paldies! Lielas paldies, ka jūsu delegācija šeit ir pārstāvēta, jo ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jābūt pilnībā informētiem par iekšā tirgus jautājumiem. Tagad uh, mēs uh, varētu ļaut pan, citiem paneļa darbiniekiem īsi pastāstīt, ko, to, kas viņu parāda ir šie galvenie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskarsimies mūsu attiecībās iekšējā tirgū. Tad, tad eh, došu varbūt katram dalībniekam 30 sekundes, lai tas paustu savas idejas. Viņi varētu par to padomāt, bet pa šo laiku Es gribētu uzdot jautājumu saviem kolēģiem, varbūt viņiem ir kāds konkrēts jautājums, ko viņi gribētu uzdot panelim. Un tad mums būs noslēguma vārdi. Kreutzmann kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāji. Es gribētu uzdot dažus jautājumus, kas eh, ir ļoti pragmatiski. Šodien mēs dzirdējām, ka pastāv problēmas sadarbībā starp Eiropas Savienību un Šveici. Es gribētu pieminēt dažas no šīm problēmām, un es gribētu uzdot jautājumu speciālistiem, kur viņi saskata e, šīs e, risinājuma iespējas, lai mēs varētu turpināt strādāt. Piemēram, mums ir problēmas ieviešot nolīgumu. E, šīs uzraudzības iestādes, protams, ir tiesas, bet tajā pašā laikā arī dalība valstīs ir dažādi spriedumi. Šie spriedumi atšķiras, kopientiesā ir cits spriedums un dalība valstīs cits spriedums. Uh, Mums ir jādomā par šo nolīgumu īstenošanu. Mums ir jāatcerās, ka komunikācija vēl ar vienu ir ļoti grūta, tīpaši ar EFTA valstīm. Tad eh, šīs EFTA valstis ir jāiesaista diskusijās ātrāk. Protams, ka šādi priekšlikumi tiek izteikti, un tas noteikti ir ļoti labi. Mums vajadzētu saņemt informāciju jau ātrāk, tā lai mēs varētu saprast, ko dara otra puse. Trūkst tātad eh, oficiālu sankciju, ir ļoti grūti noteikt, kādi tad ir termiņi nolīguma ieviešanai. Esošos nolīgumus vajadzētu uzlabot, tas noteikti būtu labs progress. Eh, Šveicis vēstnieks teica, ka mums vajadzētu domāt par ietver nolīgumu. Vajadzētu par to vēlreiz padiskutēt, kādā veidā tad mēs varētu nodrošināt, lai šāds eh, ietver nolīgums ļautu mums virzīties uz priekšu ātrāk. Visi šie jautājumi ir ļoti pragmatiski. Uh, Es domāju, ja mēs šeit panāksim progresu, tad eh, tas noteikti būtu arī izšķirošais. Šīs diskusijas, eh, ko mēs pašlaik vedam, noteikti ļaus mums rast risinājumus. Eiropas Savienībā mēs saskaramies ar piena kvota problēmām. Tāpat arī jāatcerās, ka Šveica arī var šeit piegādāt ļoti daudz piena, un tas noteikti radītu vēl vairāk problēmu. Šķiet, tāpēc komisija arī izturas tik atturīgi attiecībā uz savstarpēju atzīšanu. Taču, jebkurā gadījumā, es tagad gribētu uzdot jautājumu šiem speciālistiem, kur tad viņi šeit saskata iespējas nodrošināt uzlabojumus. Paldies! Well, well, Lielas paldies! Tas ir tāds visnotaļ vispārīgs jautājums, un es aicinu visus mūsu viesus piestrādāt pie šī jautājuma. Varbūt mēs varētu vienkārši pēc kārtas atbildēt, sniegt atbildu šo jautājumu šai telpā. Eh, referents arī grib uzdot jautājumu. Jā, viens pavisam īsts jautājums. Kādas ir perspektīvas šveiciešu kolēģi un arī mūsu eksperti skatījumā pārakstīt vispārēju nolīgumu par pakalpojumiem starp mums un Šveici. Labi, saka priekšstādātais. Varbūt mēs varētu sākt ar profesori. Um, Tobleri, un tad eh, mēs dosimies tālāk pie pārējiem mūsu eh, vieslektoriem, viesrunātājiem. Tad būtu arī runa no parlamenta eh, un komisijas pārstāvju puses. Tātad referentam jau ir pilspāra rokā, lai piefiksētu jūsu viedokli, kādi tad ir galvenie izaicinājumi un kā mēs tos varētu risināt. Lielas paldies! Man ir e, e, divi jautājumi Kreutzmann kungam. Kā jūs varētu e, uzlabot pašreizējo sitēdu? Un otrs, kā, ko darīt saistībā ar to sistēmu, kas sarež, pārāk sarežģīta? Parasti mēs esam eh, jāņem vērā, ka mēs esam pārņēmuši tikai daļu no šī iekšē tirgu. Mums ir brīva persona kustība un brīva preču kustība. Tātad persona var brīvi pārvietoties starp Šveici un AES dalību valstī, taču ne šī cilvēka pārvadātās preces, un tas jau parāda to, ka tas neatbilst ekonomiskās integrācijas loģikai. Un tad no otras puses tika uzdots jautājums, kā mēs tieši varam uzlabot šīs sistēmas darbību. Galvenais izaicinājums arī oficiālajos Šveices dokumentos parādās šī te efektīva un vienmērīga īstenošana. Dažkārt mums ir jāgaida um, tiesu prakses. Um, paraugs. Citkārt mums ir uh, arī um, cits problēmas, ka mēs saņemam ļoti atšķirīgus viedokļus par to, vai šāda te pakalpojumu nolīguma noslēgšana būtu vērama, būtu vēlama. Mums tiešām ir ļoti atšķirīgi viedokļi, kā mēs varam panākt, lai šī sistēma darbotos labāk. Tas tiešām ir liels izaicinājums. Tāpēc vien, ka tas notiek ļoti dažādos līmeņos - tiesu iestādes, politiskās eh, struktūras. Un man ir um, ar <laughs> nožēlu jāsaka, viegli tas nav. Te ir runa par, eh, mums vienkārši jābūt pacietīgajiem Un uh, vienkārši jāturpina savs darbs. Es atvainojos, ka es tā neskaidri izsakos, bet skaidrāk to pateikt nav iespējams. Paldies, saka priekšsēdētājs, jūs mums uh, paldāt skaidru viedokli. Mums patīk izaicinājumi šajā parlamentā. Uh, kāds ir jūsu iespējas, Radans kundze? Es domāju, ka Imko un Eiropas parlaments. Uh, turpina strādāt uh, iekšējā tirgus jautājumos. Un uh, arī veicina diskusijas. Un tās ir ļoti mm, vēlamas, lai novērstu šēršļus uh, izaugsmēji un arī uzņēmumiem. Mēs visi no tā esam atkarīgi. Tas arī viss no mans puses. Paldies! Paldies, lūdzu, profesori Kadusi. Paldies, priekšstādātāji kungs. Runājot par situāciju ar Šveici, es varētu sacīt, ka dažādu nolīgumu pastāvēšana liecina par to, ka, vai katrā ziņā iespaido to, ka viena kopīga nolīguma eksistence nav iespējama. Mēs esam dažādās situācijās, uh, uh, attiecībā uz um, brīvu personu kustību un uh, citos gadījumos, piemēram, ir runa par uh, aki komunitēru transponēšanu. Tāpēc tas nolīgums, par kuru mēs runājam šodien, varētu būt sarežģīts. Tieši tāpēc, ka katra uh, līgumslēdzēja puse grib saglabāt savu juridisko suverenitāti. Un tāpēc mēs esam nonākuši pie eh, šī varbūt negluži pozitīvā kompromisa par jaukto komiteju. Ja mēs gribētu mainīt tādu sistēmu, kā tā ir šodien, tad kāds varētu būt risinājums? Nu, jāsaka, tas būtu grūts. Ja risinājums būs grūts, ja mēs gribam paturēt prātā šo suverenitāti. Ir aspekti, uh, kas man šķiet īpaši svarīgi. No nu, vienas puses tā ir tiesība attīstība, tad tiesība attīstība e, Eiropas Savienībā un arī attiecībā tieši uz e, divpusējiem nolīgumiem, tad attiecībā uz, piemēram, tiesu prakses attīstību un tiesu aktu, tiesību aktu attīstībiem. Un tad vēl ir pieminētais jautājums par uh, to, ka ir arī vēlme uzraudzīt un izvērst sankcijas gadījumos, kad uh, nolīgums netiek pareizi īstenots. Tāpēc man šķiet labākais risinājums šī ideja šeit jau diskusijās izskanēja, ir vienkārši paraudzīties to, kādā veidā mēs varētu nolīgumā iekļaut pastāvīgo aķikomunitē attīstību tad varbūt eh, eh, šajā jauktajā komitejā trīsreiz, četreiz gadā vajadzētu pārskatīt nolīgumu, lai tas atbilstu reālajai situācijai. Nu, tātad tas ir tāds pragmatisks risinājums, būtībā tas nav nekāds, eh, nav nekāda jauna ideja. Un runājot par tiesu praksi, līdzīgo tiesu praksē arī ir līdzīga situācija, tad te būtu viena. Uh, tiesu prakses pakotnē, kas tad mums ir jā, eh, kurai mums ir jāpielāgo eh, darbība jauktajā komitejā. Ņemot vērā to, ka nepastāv juridiski aspekti nolīgumā, tas būtu mazliet grūti, bet būtībā, ja jūs gribat mainīt eh, noteikums par personu brīvu kustību, tad tas nozīmē, ka abām pusēm ir jāratificē nolīgums un ka visām 27 dalībvalstīm un Šveicei būtu jāatbalsta, jāatbalsta šāds lēmums. Tad būtībā te ir juridiski šķēršļi ņemot vērā pašreizējo situāciju. Paldies! Paldies, es domāju, eh, tie ir vēl arī citi izaicinājumi. Liels paldies par jūsu ieskatu! Nu, mums mūsu starpparlamentārajās sanāksmēs, protams, ir jāņem vērā šie aspekti. Pērs Nestandi, lūdzu. Jā, es, protams, um, varu tikai piekrist tam, ka informēcija ir ļoti svarīga. Es arī uzskatu, ka uh, Toblers prezentācija bija ļoti uh, svarīga, jo īpaši runājot par EFTA dalībvalstu iekļaušanu lēmumu pieņemšanas procesos un um, īstenošanas process saistībā ar um, pakalpojumu sniegšanu trešdienas direktīva arī ir ļoti svarīgs un ceru, ka nākotnē šis, šie procesi turpināsies. Paldies! Paldies, priekšsādātāji kungs! Es saprotu vairākos uh, viedokļus, kas šeit tika pausti. Uh, Protams, ja mēs būtu Eiropas Savienības dalībvalsts, tad mūsu viedokļi arī būtu vienkāršāk. Bet eh, politikas, eh, politika ir uzskatām par tādu kā iespējamā īstenošanas mākslu. Mums ir jāstrādā pie šīm attiecībām, jo tas, kas tika sacīts šodien, liecina par to, ka mēs esam tāda kā likteņa komiteja. komiteja. Tātad mums ir jārod risinājums starp Eiropas Savienību un Šveici, tāds kāds tas pat labam būtu iespējams, lai no, no abām pusēm būtu iespējams uh, turpināt attīstību. Tā mūsu pilsoņiem ir ļoti svarīga. Reālu šķēršļu, būtisku šķēršļu nepastāv. Šie šķēršļi ir juridiski un institucionāli, un tos visus var pārvarēt politiķi un institūcijas tad, ja pastāv politiskā griba. Un atbildot uz jūsu jautājumu, ko mēs īsti šodien varam darīt, uh, mums uzspietajā paradigmā. Vispirms mēs varētu uh, Uh, uzlabot pašreizējo nolīgumu darbību, mm, to mēs darām uh, ar uh, jauktās komitejas starpniecību, un otrkārt mums ir jāizstrādā jaunas sadarbības nozares, iekšējais Eiropas Savienības tirgus tu, turpina attīstīties, un tāpēc arī būtu loģiski, ka šāda attīstība notiek arī attiecībās ar Šveici, un treškārt, kā jau tika sacīts, Mums ir jākonsolidē attiecības, un šorīt par to jau tika runāts, varētu izveidot eh, pamatnolīgumu, intensīvāks politiskais dialogs, varbūt eh, tādā labākā saprašanās gaisotnē un mēs eh, arī esam paredzējuši eh, izveidot eh, delegāciju Šveicē, jo skaidrs, ka šie nolīgumi paredz to, vai katrā ziņā to īstenošana ir labāk iespējama tad, ja ir Eiropas Savienības pārstāvniecība Šveicē Bernē. Un katrā ziņā es aicinu abas līgumslēdzēju puses rast risinājumus, izpētīt kā tie iespējami. Patiešām paldies liels! saka priekšsādātājs, nu, varam paust optim, jū, priecāties par jūsu optimismu, par attiecībās politiķu spēju risināt problēmas. Nu, redzēsim, vai jums taisnība vai nē. Nu, tālāk nākamais runātājs. Verhulsta kungs. Nu, man nav tik īpaši daudz komentāru, ko varētu šeit teikt saistībā ar izteikto. Domāju, ka tiešām ir svarīgi, lai EFTA valstis kas ir iesaist, tiek iesaistīts sagatavošanās darbos, un cik tāls attiecas uz mūsu darbu. Protams, ka vienmēr ir kaut kāda problēma jautājumi, kas tiek risināti, bet šie jautājumi vienlaicīgi ir tie, tie paši, kas tiek risināti ar Eiropas Savienības līmenī, tāpēc tie nav tādi īpaši specifiski jautājumi, kas būtu raksturīgi tieši Eiropas ekonomiskajai zonai. Tas arī viss, ko varētu pateikt. Nu, varbūt mums vajadzētu ņemt piemēru no tā, ko jūs darat valsts iepirkuma jomā, saka priekšsādātājs. Nu, kas tad ir patērētāju aspektiem? Skaidrs Valkungs. Domāju, ka ir ļoti daudz jautājumu. Tik uzdot ļoti daudz jautājumu, bet man tiešām ir liela paļāvība, ka mums jās, jās uz to, ka labi to stimulētu uh, salīdzinošu aspektu veicināšana patērētā tiesību aktos varētu attiecīgi labus rezultātus arī dot. Tiek šobrīd pabeigts arī pašreizējais ietekmes novērtējums, tāds ir nepieciešams. Turklāt, lai vē, īstenotu pētījums par patērētāju uzvedību, uh, mums ir jānoskaidro, kā tad veicināt patērētā rīcību pārrobežām. Un attiecīgi tad varam ieviest, ieviest attiecīgas izmaiņas direktīvās. Un visbeidzot, uh, Esmu pārliecināts, ka nākamā, nākamībā pieņemamā direktīva uzlabos patērētāju situāciju, nodrošinās viņiem augstāku aizsardzības līmeni, ņemot vērā arī patērētāju konkrētās vajadzības un cerības, ko te liek uz šo direktīvu. Nu, īsumā jāļauj labajām idejām attīstīties, neskatoties uz to, kādā valstī tās cēlušās, un arī grib paust optimismu par to, ka Eiropas patērētājs sapratīs šī vienotā tirgus piedāvātās priekšrocības. Paldies. Nākamais runātājs. Koks kundze. Nu jā, lai šī nolīgums būtu veiksmīgs arī nākotnē, es saskatu divas problēmas. E, es saskatu vienu problēmu. Nu, pirmām kārtām es domāju, ka ir jāstiprina šī sadarbība ar Eiropas parlamentu. Un domāju, ka cits, ceru, ka citas komitejas ir tikpat e, sadarboties griboši kā jūsējā. Es patiešām vēlētos arī pārliecināties, ka eksperti no EFTA varētu līdzdarboties Eiropas Savienības komitejās arī īstenošanas semināros turpmāk. Un otra vēlme, ko gribētu plaust, ir pārliecināties, ka apzināšanās par šo attiecībā uz šo līgumu eh, tiek celta un virzīta uz priekšu, arī, tā, arī, un arī apziņa par šo iekšējo tirgu. Paldies. Noslēgumā gribētu. Noslēgumā gribēju teikt divus teikumus Vispirms mm, labākais risinājums ir mm, laba risinājuma ienaidnieks. Un tas, piemēram, attiec uz šo astoņu dienu noteikumiem. Ir juridiski šķēršļi no vairākiem aspektiem. Piemēram, mēs runājam par proporcionalitāti, uh, runājot par to, ir tehniski elementi, bet ir arī tādi kā uztveres elementi un arī ekonomiskā un politiskā dimensija. Un šajā ziņā runājot par Šveici, es gribētu norādīt, ka dempinga, algas dempinga un sociālā dempinga riskas. Šveicē ir ļoti liels, jo, tas, jo Šveicē ir viena no, algā, no augstākajiem uh, Šveicē ir viens no augstākajiem atalgojumiem un sociālais līmenis, un tāpēc arī šeit tas uh, dempinga iespējamības aspekts ir ļoti liels, un uh, tāpēc arī šie papildu noteikumi nav uzskatām par nesamērīgiem. Un te mēs riskējam. Uh, mēs riskējam te vienkārši um, um, kompromitēt pašu šo uh, nolīgumu, tad eh, tāpēc es sacīju, ka varbūt labāk palikt pie funkcionējuši pašreizēju nolīgumu, nekā cenšoties panākt kaut ko labāku, nonākt pie situācijas, kad līgums vispār netiek īstenots. Un te, protams, ir arī institucionāls šķēršļi, ar kuriem mēs saskaramies. Ņemot vērā to, ka uh, iestāšanās uh, Uh, iespēja nav kaut kāds uh, tūlītējs risinājums, tad mums ir jāstrādā ar pašreizējiem noteikumiem. Un, un uh, otrs risinājums ir tad ar lielu gribu visu var panākt. Un tad, ja pastāvēs liela grība no abām pusēm, tad mēs, protams, spēsim atrast pēc iespējas pieņemamāku risinājumu. Paldies! Paldies, un tālāk došu vārdu vēl referentam uz pāris minūtēm. Es saprotu, ka te gribēju vēl arī Jūs gribētu vēl izteikt noslēgumu frāzi? Nē, viss kārtībā ļoti labi. Tad dosim vārdu referentam. Mūsu referentam Traškāvskī kungam un viņš var tad nākt klajā ar noslēgumu frāzēm, noslēgumu domām. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā tad tālāk norisināsies šīs darbs pie ziņojuma, varbūt varat informēt mums arī par laika grafiku attiecībā uz dokumenta galīgo projektu. Gribēju pateikties, turpina Traškovskij kungs par visiem paneļa runātājiem, visiem kolēģiem. Tas man devis daudz vielas pārdomām, daudz ko precizējis. Uh, Un uh, domāju, ka tas būs ļoti palīdzīgi darbā pie gala ziņojumu, kam vajadzētu būt gatavam līdz pirmdienai. Un pateicoties šīs uzklausīšanas rezultātā gūtajām domām, es domāju, ziņojums noteikti būs vēl labāks Tā viņš šķiet, ka pastāv problēmas eh, attiecībās ar EZ eh, valstīm un Šveici, bet tas atgādina tās problēmas, kādas sastopam šeit pat sadarbībā ar mūsu dalību valstīm. Jūsu viedoklis savukārt par nākotnes par problēmu jautājumiem un izaicinājumiem arī, zināmā mērā, atspoguļo to, ko domājam attiecībā uz dalību valstīm šeit Eiropas Savienības ietvaros. Uh, Un gribēju vēl vienreiz apliecināt jums, ka šai ziņojumā galveno fokusu liksim ne jau uz sprediķošanu, nē, bet drīzāk uz tādu vispārēju iesaistošu metodi un darbību. Ne, necik sen atpakaļ strādāju integrā, Eiropas integrācijas ministrijā savā valstī, un tur bija vairāk pārstāvni Eiropas Savienību jauni, gudri, kuri mēģināja mums sprediķot un gribēja mūs mācīt, tāpēc es ļoti labi zinu, cik, cik, cik ļoti nevēlamies ņemt šāda veida idejas pretim. Bet nē, šī iespēja būs iespēja iesaistīties darbā, un es domāju, ka uzklausīšana, šīs uzklausīšanas rezultātā redzam, ka ir ļoti daudz veidi, kā iespējams nodrošināt šādu iesaistīšanos. Protams, ka jūs esat mums ārkārtīgi svarīgi partneri, un tas ir, varbūt to mēs vairāk saprotam Eiropas Savienības līmenī nekā dalību valsts līmenī, bet jāsaka, atsevišķi šīs perspektīvas ir līdzīgas, un jautājums šobrīd ir par to, ka šīs problēmas jārisina drosmīgā veidā. Piekrītu, kad jūs citējāt Voltēru, ka perfekcija, tāds perfekts risinājums faktiski apdraud labu risinājumu. Tātad tas ir sliktāk nekā labs risinājums. Nu, ceru, ka tad abām pusēm sadarbojoties mēs varēsim nonākt nevis pie perfekta, bet pie vienkārši ļoti laba risinājuma. Un eh, varbūt tādā veidā mēs varēsim nodrošināt paši sev šo risinājumu, un tad tas varēs tikt izvērsts arī tālāk, plašākā jomā. Un noslēgumā gribēju teikt, jā, tiešām mums ir jābūt pacietīgiem un jāturpina darbs, bet tāpat laikā mums ir jā jācenšas būt ambiciozākiem šajā ziņojumā, un es varu to jums arī apsolīt, to centīšos darīt. Paldies! Well, like to... Priekšādātais turpina. Gribu pateikties mūsu referentam par to, ka viņš nospēlēs šo ļoti būtisko lomu jūsu visu kopā sanākšanai. Un gribu pateikties arī Imko sekretariātam un darba komandai, kas ir sag kas sagatavojis šo uzklausīšanu. Paldies visiem viesiem, kas pievienojās mums šodien un klausījās šo uzklausīšanu. Un, protams, gribu teikt, ka mums jāturpina uzturēt kontakti. Jūs jau redzējāt, ka Traškovska kunga ziņojums būs pavisam drīz gatavs. Ceru, ka viņš varēs to jums nosūtīt. Jūs varēsiet atsūtīt savus komi ko komentārus. Di komitejā mums arī būs diskusijas par šo jautājumu. Arī šīs diskusijas noteikti tiks translētas tiešsaistē, jo jūs to varat vērot no savām attiecīgajām mītnes valstīm. Un priecājos, ka ieinteresēto ir bijis tik daudz un domāju, ka tas liecina, ka šī komiteja patiešām apliecināja savu savu interesi un to, cik aktuāls jautājums tā skats savu darbu ietvaros. Un ir svarīgi iesaistīt visus jūsu partnerus, jūs ies, iesaistītās puses. Un tieši tādā veidā mēs varēsim virzīt uz priekšu iekšējā tirgus koncepciju Un tikai kopīgiem svēk, spēkiem ar jums, ar visām dalību valstīm un visiem citiem darbiniekiem varēsim šo jautājumu risināt. Tā ir atbildība, kas gulst uz mūsu pleciem, un šī komiteša atbildība uzvar ļoti nopietni. Uh, Bet, nu, protams, protams, mēs arī vēlamies saņemt palīdzību gan no jums, partneriem, gan arī no pilsoņiem, no patērētājiem un no organizācijām, kas strādā uh, arī cit šajos patērētāju, šajā patērētāju līmenī. Tātad priecājāmies jūs uzklausījām, jūs saņemsiet šī ziņojuma kopiju. Paldies arī Koblers kundzei, cerams, ka jūs arī savus, uh, sa, arī viņas uh, prezentācijas kopija ir jums pieejama. Ceru, ka tas jums visiem ir licies ļoti palīdzīgi un varēs varēsim turpmāk turpināt šo darbu. Tātad tas, šīs debats bija ļoti liels, kas liels paldies visiem, kas piedalījās vēlreiz. Un vēl komitejas dalībniekiem gribēju atgādināt, ka mēs tiksimies atkal 7. un 8. aprīlī. Tā ir mūsu nākamā sanāksme. Bet šeit, ka 7. aprīlī mūsu sanāksme sāksies 4.30 tāpēc, ka pirms tam paredzēta īpašā plenārsēde, kur tiks uzklausīta ekonomiskā samita eh, rezultāti. Tātad no 4.30 līdz 8.00 būs šī sanāksme. Un pēc tam ceturtdien, 8. aprīlī no 9 līdz 12.30 kā parasti. Tātad tiksimies eh, aprīlī. Lielas paldies visiem! Un eh, tiem, kas dosies šobrīd mājās, nu, lai jums ir labs mājas ceļš. Paldies!